Meine Damen und Herren, darf Sie alle herzlich begrüßen, insbesondere diejenigen, die wir. Labdien, uh, sveicu īpaši tos, ko šorīt vēl neredzēju. Turpināsim um, darbu. Mums ir ļoti gara darba kārtība un vēlreiz gribētu izteikt lūgumu arī tiem kolēģiem, kas tagad ir ieradušies un kas eh, paliks šeit pēcpusdienā. Uh, Eh, aicināt tātad kolēģus katru punktu izskatīt 20 minūtēs, eh, tātad maksimāli 20 minūtes paredzēt katram darbkārtības punktam. Pirmais punkts, par ko mums ir jārunā, ir 11. Eh, darbkārtības punkts - biocīdo produktu laišana tirgu un lietošana. Mums par atzinumu ir atbildīgs Karima kungs, viņš ir arī ieradies, un viņam tad arī došu vārdu kā pirmajam runātājam. Lūdzu, Karim kungs, jums vārds. Priekšsēdētāji, liels paldies. Es tiešām centīšos ievērot eh, noteikto laiku un centīšos izteikties īsi, bet pēc iespējas skaidrāk. Kā jau esmu eh, savā atzinumā parādījis, tad es eh, centos skaidri identificēt tās problēmas, kuras es redzu tagadējā direktīvā ir svarīgi, lai jaunā regula, ar kur mēs nāksim klajā par eh, biocīdo produktu laišanu tirgu un lietošanu, uzlabot šo sistēmu. Atsaucoties uz komisijas priekšlikumiem, es eh, atbalstīju um, tādas izvēles centralizētās procedūras izmantošanu Eh, ko piedāvā dalību valstīm. Es uzskatu, ka sākotnējais eh, priekšlikums ierobežoja šo procedūru pārāk eh, šauram ķimikālī lokam, un tomēr es nedomāju, ka vajadzētu paplašināt šo vēl nepārbaudīto procedūru jau pašā sākumā uz visām ķimiskajām vielām. Tāpēc, lai panāktu tādu alternatīvu, kas būtu piemērota, es piedāvāju paplašināt šo procedūru uz zema riska produktiem. Un um, 2023. Uh, gadu vietā piedāvāju 2016. gadu. Un ja šī uh, sistēma labi darbosies, tad to vajadzētu paplašināt. Mums ir tomēr arī jāpatur prātā, ka vairākums biocīdo produktu uh, Uh, tiks joprojām certificēti dalību valstīs, un tāpēc ir jāuzlabo savstarpējā atzīšana, kur vien tas ir iespējams. Es ceru, ka daži no citiem pasākumiem, kurus es piedāvāju, palīdzēs šo mērķi īstenot. Priekšstādētāji, tirgu, kurā daudzi no dalībniekiem ir MVU, es piedāvāju uh, nacionālos kontaktpunktus, eh, lai palīdzētu uzņēmumiem šajā te certifikācijas procesā pirms produktu var laist tirgo. Es piedāvāju arī, lai ikgadējā maksa neattiektos uz MVU, kas izmanto šo centralizēto certifikācijas procedūru. Un kur tas ir iespējams, es esmu piedāvājis eh, vienotu termiņu noteikšanu, lai pātrinātu uh, Eh, certifikācijas procesu. Kas attiecas uz pētniecību un attīstību, es esmu piedāvājis vienkāršāku notifikācijas procedūru, paziņošanas procedūru, kas ļauj kompetentie iestādē paredzēt stingrāks nosacījums, bet uh, sarežģītā atļaus piešķiršana nav vienīgā parasti piemērojumā procedūra. Runājot par formulējumiem, uh, Es eh, gribēju šo certifikācijas procedūru veidot efektīvāku, um, un ir, eh, es piedāvāju, lai visas produktu kategorijas tiktu testēts uz aktīvajām vielām, kas ir 5.1c punktā noteikts, un uh, to nevajadzētu katru atsevišķi izdalīt lai uh, mazinātu slogu ražošanas uzņēmumiem, Un mēs esam saņēmuši viedokļus no nozars pārstāvjiem. Tad būtu jāprasa, eh, lai pieteikums certifikācijai būtu tikai vienā dalībvalsts oficiālajā valodā. Es līdzīgu eh, izmaiņu paredzēju attiecībā uz marķēšanu, un 37. un 39. Eh, grozījums attiecas uz, eh, arī uz to, ja dalībvalstīs ir vairāk kā viena oficiālā valoda. Pavisam īsumā tas ir par galvenajiem punktiem, ko esmu iekļāvis savā atzinumā. Protams, ka kolēģi var izteikt arī savus vērojumus, un kur iespējams es centīšos eh, tos eh, pieņemt, ja tas uzlabos šo atzinumu komisijas pārstāvis ir uh, šeit klāt, viņš pienāca man klāt, iepazinās ar mani, tāpēc uh, es ar interesi gaidu arī viņa atbildi uz uh, to, ko tikko pastāstīju un uz šo te rakstisko dokumentu, par kur šodien runājam. Paldies priekšsādātājiem. Paldies, tagad Patričēlo kungs. Grazie, prezidente. Mi congratulo. Paldies, priekšsādātāja kungs kolēģis patieši ļoti labi ir pastrādājis un uh, ar grozījumiem ir mainīts vēl teksts, arī daudz no maniem grozījumiem ir pārņemti un daudz idejas, kuras es esmu ierosinājis arī ir uzsaņemta. Situācija ir tāda, ka Eiropas biocīdu tirgus ir ļoti apjomīgs. Aptuveni 50% no tirgus ir trīs lielu koncernu rokās. Uh, Un tādēļ šis dokuments ir absolūti nepieciešams, lai izlīdzinātu dažādas intereses, kādas ir lielu uzņēmējiem un MBU. Jo iepriekšējā regulā vairāk tiek runāts par veselības aizsardzību. Mēs redzējām, ka ir arī uh, problēmas ar to bijušas saistītas. Dažkārt arī aizlieguma procedūras bija pārāk striktas. Un komisija tagad uh, ar šo dokumentu mēģina dažas no šīm problēmām atrisināt. Nu, praktiski tāds jauns redakcijas piemērs ir līdzšinējam dokumentam sastādīts. Es domāju, ka tā ir arī ļoti nopietna regula, kuru mēs šeit uh, pārbaudam. Arī komisijas dokuments, manuprāt, ir veiksmīgs. Tagad pāris um, vārdi par uh, atzinuma redakciju. Esmu iesniedzis grozījumus un iesniegšu vēl dažus. Ceru, ka kolēģi tos atbalstīs. Un vēlos norādīt uz to, ka šī uh, regula skar tādus aspektus, kas manā skatījumā ir ārkārtīgi nozīmīgi. Arī atzinums, bet tā daļā, kur mēs runājam par centrālo certifikāciju, ir ļoti nozīmīgs. Un ātra procedūra ir eh, ļoti pozitīva MBU. Tādā veidā viņi varbūt eh, konkurētspējīgāki tirgu. Un šajā punktā atbalstu arī Karima kunga nostāju, kad viņš runā par noteiktiem termiņiem. Tagad par atbalstu MVU. Šeit tiek runāts par uh, izdevumu samazināšanu, bet man liekas, ka tas nav pietiekami uh, konkrēti tādēļ iesniegšu vēl pāris grozījumus, lai noteikti ļoti skaidrus termiņus, lai viennozīmīgi būtu teksts formulēts. Tad piekrītu arī referenta atzinumam, ka EBU ir minēt, man liekas, ka nevajadzētu to radīt nekādas eh, barjeras ne valodas ziņā, nekādā citā ziņā nav nu, pieļaujama. Man liekas, ka uzņēmumiem jābūt gataviem pilnīt uh, prasības. Un dalību valstīm vairāk jāatbalsta uzņēmumi, kas cenšas saņemt uh, atļaujas. Vajadzētu datu bankas ierīkot, lai novērstu dubultu darbu. Nākošā runātāja Lepāša kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētājs sveic vispirms referentu par paveikto darba kvalitāti, bet es gribētu atgriezties pie dažiem jautājumiem, kuri man šķiet uh, ļoti svarīgi. Vispirms jautājums par vāja riska definējumu. Es gribētu, lai referents paskaidro sīkāk, ko viņš domā ar šo vāju risku, jo man jau ir grūtības ar definīciju kā tādu. Attiecīgi, jā, ir vēl paplašināta šī definīcija, tad es gribētu zināt, kas tad tur tiek iekļauts par jautājumu par bīstamo vielu likvidēšanu. Es atbalstu uh, dažu dalībvalstu prasību uh, Eh, likvidēt šīs eh, vielas, eh, bīstamās vielas, kas ir noturīgas vai pat ļoti noturīgas, un tas ir ļoti svarīgi, un vajadzētu to pieminēt šajā sakarā. Tālāk par ļoti svarīgo marķēģiem jautājumu es apzinos, ka atsevišķiem izstrādājumiem, kā automašīnām, piemēram, rodas pilnīgi skaidras grūtības. Tomēr mums uh, vajadzētu pareizi informēt patērētāju par produktu, ko viņš iegādājas, un nevajadzētu uzreiz noraizi, noraidīt marķēšanas jautājumu un jādomā par to, kā varētu to īstenot, lai tik tiešām tas būtu kāda jēga. Pēc tam ir eh, viss temats par kopienas procedūras paplašināšanu. Manuprāt, tas ir temats, kas ir jā skata ļoti rūpīgi. Mēs saprotam nozars eh, bāžas pār šīs e, procedūras, kas izmaksā mazāk paplašināšanu, taču uzreiz jādomā ir par netiešajām izmaksām un sekām. Un vajadzētu mēģināt precīzi definēt tematu. Es domāju, ka dalība valstis gribētu Eh, ieviest šo sistēmu, jo būtu kāds maksājums, kas dot iespēju finansēt nacionālu ekspertīzi, to mēs varētu izskatīt, bet, manuprāt, šeit mums vajadzētu atrast zelta vidusceļu. Un par pašreizējo tekstu esmu mazliet nobažījusies par MVU vietu. Nevajadzētu mm, izveidot sistēmu tādu, ka eh, maz MVU tiek atņemts viss iespējas eh, tikt tirgū. Jau tika norādīts, ka ir trīs lieli uzņēmumi, kas aizņem lielāko tirgus daļu, un es domāju, ka šobrīd Eiropā, apzinoties arī ekonomiskās grūtības, kādas mēs eh, šobrīd eh, pārdzīvojam, nevajadzētu tomēr pārāk atņemt iespējas MBU, un mums tik tiešām jāpatur prātā šie jautājumi un jāapspriež jautājums par piekļuvu datiem un e, tirgus nosteikšanu un ko tas varētu izraisīt. Un man sacītais par, PMU, par MVU ir vienkārši nelielas pārdomas šajā sakarā. Lūk, uh, Īsos vārdos tas ir viss, turklāt vēl jau vairāk priekšsēdētāji jūs lūdzat mums izteikties īsi. Tie ir mani priekšlikumi šī teksta sakarā, un varbūt šis teksts pārāk daudz mūsu kolēģis nemobilizē, bet tomēr ir svarīgs. Paldies! Liels paldies, Prejo kungs! Eh, grazie, prezidente! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Grozījumi, kurus ir. Uh, iesniedzis atzinuma sagatavotājs, ir tādi, kurus varam atbalstīt. Daudzi no tiem ir vērsts tādā pašā virzienā, kā es būtu vēlējies, it īpaši termiņu saīsināšanu. Tas nozīmē, ka iestādēm vajadzētu ātrāk re reaģēt un arī Eiropas aģentūra arī šo jautājumu atbalsta. Augstu vērtēju uh, a, trešā panta risinājumu un a, definī, definīcijas pārņemšanu, proti administratīvie a, izdevumi vai arī ja administratīvas izmaiņas. Taču es gribētu vēl tādu skaidrāku definīciju, kā tas ir a, īsti saprotams, kas ir nelielas izmaiņas. Jo visām citādi mēs atstājam tādu iespēju dažādai uh, interpretācijai. Un vēl uh, regulas uh, priekšlikuma dažas citas daļas ir vairāk jāpaskaidro, piemēram, kas būtu tāds salīdzināms vērtējums. Komisijas tekstā par to nemaz netiek runāts, kā tas katrā atsevišķajā gadījumā būs. Līdz ar to es domāju, ka šeit mēs varētu sākt strādāt, un arī es gribētu iesniegt grozījumus. Tad atļaujas atjaunošana, tas ir 24 viens daļa, tas ir 1800 vietā, kas bija iepriekšējais, bet domāju, ka 12 mēneši būtu tāds saprātīgs risinājums. Tagad uh, abusēja atzīšana nacionālā atdeļām, proti 25.5. Es domāju, ka efektīva harmonizācija dalību valstu vidū būtu vēlama lai būtu tāds viens vienīgs piešķirts numurs, atļaujas numurs. Un tad tāda atzīšana būtu vienkāršot un iespējama. Es nedomāju, ka šim atļaujas numuram būtu jābūt norādītam marķējumā. Tas neko nemaina drošības un aizsardzības jomā, bet uh, ja mēs no vienas aktīvās vielas mainam produktu uz citu, tad būtu labi, ja tas mainītos arī marķējumā. Kas skar paralēlo tirdzniecību? Tai būtu jātiek ierobežotai ar noteiktiem produktiem un tehnikām, darbīgajām vielām, drīzāk jābūt nozīmīgākām un citas eh, vielas, kas ir ķīmiskajā sastāvā jānosauc. Nepiekrītu eh, šajā punktā komisijas formulējumam. Un bez tam es domāju, ka ir nepieciešami vēl eh, elementi, kas ir vērsti uz datu apmaiņu, lai nu praktiski nebūtu tāda absolūta beznormas situāciju. Mums ir nepieciešams finansēt pētniecību un uh, veicināt tās darbību, īpaši arī atļauju izsniegšanas jomā. Tad konfidencialitāte. Datu konfidencialitāte, kas ir atļaujās, tas ir 25. pāns otrā daļa. Šeit domāju, ka informācijas uzskaitījums par konfidencialitāti arī vēl pēc atļaujas izsniegšanas jāsaglabā. Es domāju, ka tas skar konfidenciālu informāciju, kuru nevajadzētu plaši paziņot. Paldies, Satori. Lūdzu. Grazie, Presidente. Mi scuso, sono arrivata. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Atvainojos nedaudz vēlāk ierados šodienas sēdē bet man noteikti e, jāsaka, kas par šo jautājumu. Esmu IMCO komitejā referente un gatavoju arī atzinumu par šo jautājumu. Tas, ko Karim e, kungs ir e, sastādījis, ir labs projekts. Lielos vilcienos to var atbalstīt tas atbalsta arī IMCO nostāja. Mūsu skatījumā arī citi jautājumi ir nozīmīgi. Bet, nu, katrā gadījumā atbalstu viņa pieeja arī pētniecībai. Šeit ir nepieciešama vienkāršošana. Esmu arī par to, lai eh, šī atļauju izsniegšanas procedūra tiktu paplašināta. Runājot par kritērijiem kādus jāizmanto. Šeit varbūt uh, tomēr ir uh, vēl kas uh, jāpadara. Bet atzinuma projekts, uh, kāds uh, mums tiek piedāvāts, uh, ir ļoti veiksmīgs. Citās dalībvalstīs ir um, nu, dažādi individuāli risinājumi sasniegt un vajadzētu pārbaudīt, vai uh, mēs varētu uh, veikt pētījumu, mm, tādu tā kā seku izvērtējumu, kāds būtu tādai kopējai procedūrai to ieviešot videi, dabai, dzīvniekiem. Tā būtu laba ideja. Un, protams, vēlos atstāt vēl atvērtu iespēju izvēlēties vai uh, nacionālā vai kopienas uh, uh, regulējuma princips tieks izmantots un salīdzinošajā vērtējumā mums vajadzētu arī būt uzmanīgiem. Ievērojot uh, to pieredzi, kāda ir izmantojot projekts un formulējot prasības, mums jāuzmanās, lai mēs neuzstādam tādas pārāk ekstrēmas uh, prasības. Uh, Un, piemēram, tā, tā rezultātā piecus gadus varētu ilgt šis reģistrācijas process pirms re, produkts tiek pielaists. Paldies. Nākošais runātājs no komisijas, lūdzu. Jāven. Jā, paldies priekšsādātāji. Mēs noteikti atbalstām atzinumu projektu, ko prezentēja Karim kungs. Tur ir virkne noderīgu papildinājumu un skaidrojumu, jo īpaši grozījumi par uh, variācijām un formulējumiem. Tie mums ir pieņemami un arī par pētniecību un attīstību un virkne precizējumu par laika grafiku. Mēs tikai gribētu pievienot vienu uh, papildinājumu. Tātad ir jāņem vērā šī iekšējā struktūra un uh, grozījums 21 eh, un 23, kur komisijai tiek noteikts termiņš komitoloģijai, kas eh, šķiet nav atbilstoši Lisabonas līgumam. Paldies, priekšsādātā. Bedanke mich, Kuri Koch. Paldies par šo īso uh, informāciju. Karumkungs vēlreiz. Lūdzu, Karimkungs. Priekšsādātājiem paldies. Vai es varu sākt ar pateicības vārdiem visiem maniem kolēģiem, kuri ir iesaistījušies eh, šajā te procesā, sadarbojoties ar maniem darbiniekiem un nosūtot savus komentārus arī komitejā. No visiem komentāriem, kas ir izteikti šodien līdz šai brīdim, izskatās, ka kolēģi uh, visā visumā atbalsta to pieeju, kur esmu izvēlējies, un uh, tas ir zināms uzticības izrādījums manā piedāvātajā darbā. Pavisam ātri, kas tika teikts uh, par definīcijām, um, marķēšanu, par um, maksām, datiem, uh, Šķiet, tie bija tie galvenie jautājumi, kurus kolēģi uzsvēra debatēs. Lielākā daļa jautājumu, kas tika minēti, jau ir skatīti pievienotajos uh, grozījumos, kas ir pievienot atzinumam, bet uh, es uh, noteikti atzīstu, ka arī šos grozījumus vēl var uzlabot. Un tie kolēģi, kuri vēlas mainīt šos grozījumus, tad viņi var iesniegt man savus priekšlikumus, jo varbūt, ka mēs varam panākt vienošanos kaut kādos punktos. Bet, kā jau es teicu, jau sākumā tiešām ir tā, ka lielākā daļa jautājumu, ko kolēģi pieminēja, jau ir piedāvātajos grozījumos risināti. Es nedomāju, ka te ir uh, atšķirīga pieeja citiem kolēģiem ka viņi kaut ko fundamentāli gribētu mainīt manā atzinumā, tad, tad es domāju, ka mēs pie tā arī varam palikt, ka kolēģi var turpināt eh, konstruktīvi iesaistīties dialogu procesā ar mani, ar maniem darbiniekiem un cerams, ka mēs varēsim panākt tādu pozīciju, kas varbūt neapmierinās visus, bet eh, vairākumu. Paldies par eh, piedāvājumu. 3. februāris 12. dienā grozījuma iesniegšanas termiņš. Un nākamais darba kārtības punkts ir kopienas finansiālais atbalsts Bulgārijas Kozludujas kodola elektrostācijas 1. līdz 4. bloka eksploatācijas izbeigšanai. Gribu atgādināt, ka mēs jau desmit minūtes esam ievilkuši laiku. Tagad nav tik traki, bet ja mēs pie katra punkta ievilksim desmit minūtes, tad gan mums būs problēmas. Un um, tas nav saistīts ar šo ziņojumu, bet tagad sāksim tiešām uzņemt laiku, lai cilvēki nerunā par ilgu. Harmsas kundze, kas ir referenta, lūdzu pirmā. Jā, ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Ich, uh, äh, gib... Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, centīšos uh, pavisam īsi stādīt jums priekšā, kā es uh, iedomājos darbu pie šī ziņojuma. Pirmkārt, uh, mums ir jāskata regulas priekšlikums. Ar šo regulu ir paredzēts nodrošināt, lai tiktu turpināta līdzekļu maksāšana 1. līdz 4. bloka uh, eksploatācijas izbeigšanai Kozlodojas uh, kodolelektrostacijā Bulgārijā. Es piekrītu galvenajiem punktiem priekšlikumā, proti, ka šai finanšu plūsmai ir uh, turpinā, jā, jānodrošina arī turpmāk šī plūsma. Kā referentes tam piekrītu, bet es šo regulu gribētu uh, paņemt kā iemeslu, lai noskodrotu, kā ir e, līdz šim plūduši līdzekļi un ar kādu galveno mērķi, ar kādu jēgu ir bijusi sniegta šī, tikus sniegt šī finanšu palīdzība un kā tiek skatīts e, Bulgārijas pilsoņu drošības jautājums kodola elektrostacijas e, eksploatācijas izbeigšanas laikā. Uh, kā šo mērķi varētu vislabāk sasniegt. Tur man ir virkni jautājumu, uz kuriem neatbild šī regula. Esmu, tā tad ir, esmu nu, iesniegus komisijai jautājumu katalogu, vakar vēl tikos ar komisijas ierēģiem, e, šobrīd e, tiek sniegtas atbildes uz šiem jautājumiem. Šorīt man bija pirmā tikšanās ar ēnu referentiem. Uh, pateicoties Šapantjē kundzei, eh, tas bija ļoti ātri iespējams. Ēnu referenti lielā mērā šo te darba procesu atbalstīja, kā es jums to prezentēju, un es eh, domāju, ka, um, kā es to parādzu, tad, eh, kā komiteja ir piedāvājusi, es jums februāra sākumā jau varēšu iesniegt ziņojumu projektu uh, uh, tulkošanai, un es neredzu šeit nekādus milzīgus konfliktus uh, debatēs tieši vai tādi ir gaidāmi. Vienīgais, kas man tiešām būtu svarīgs, uh, tā kā līdz šim uh, nevienmēr ir uh, bijuši uh, apmierinoši ziņojumi no Bulgārijas par šīm te likvidācijas stratēģijām. Uh, programmām, eh, ka mēs varētu paņemt šo arī par iespēju, lai parunātu par to. Galvenais mērķis eh, šim ziņojumam, protams, ir eh, nodrošināt piekrišanu un vēlreiz pamatot, kāpēc ir šī nauda jāsniedz kodola elektrostacijas eksploatācijas izbēgšanai un kāpēc joprojām ir svarīgi šo naudu sniegt. Paldies! Pirmajam no politiskajām grupām. Došu vārdu Kalfinu кунгам. Благодаря ви, уважаеми господин председателю. Аз искам да благодаря... Дес priekšsēdētāji, es gribētu pateikties Hārmsas eh, kundze referenti par eh, savu viedokļu skaidrojumu par šīm problēmām. Es gribētu atbalstīt viņas pieeju attiecībā uz komisijas lēmumu un parlamentu lēmumu. Manuprāt, tā ir papildu kompensācija Bulgārijai, kurā, kurai būtu jāatbilst palīdzībai, kas tiek sniegtā. Uh, Eh, pārtraucot eh, elektrostacijas darbību līdzīgi kā tas bija Lietuvai un Slovā, eh, Slovā, Slovenijai, un kas tiek sniegta pēc 2009. gada. Domāju, ka šī palīdzība tiktu, būtu jāizskaita īpašā fondā, līdzīgi kā tas notika Lietuvā un Slovākijā, un šie resursi tiktu piešķirt, izmantot papildu darbībām no, nojaukšanai, un tāpat citi līdzekļi tiktu piešķirti, lai varētu piemērot un, un izmantot zaļās tehnoloģijas. Un es gribētu arī atbalstīt Hārmsas kundzes sacīto konkrēti, runājot par lēmumu pieņemšanu piešķirt finansēm Bulgārijai, būtu parlamentam jābūt uh, visaptverošai informācijai pār to, kā šie fondi tiks izmantoti. Harmsa kundze norāda šo problēmu ļoti skaidri un varbūt vajadzētu vērsties pie Bulgārijas valdības, kas sniegtu papildu informāciju, ja nepieciešams šajā gadījumā. Paldies! Paldies, eh, Balčītis kungs, nākamais. Ačiū, gerimas pirmininkė. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tiešām jaunās Eiropas Savienības dalība valstis, kurām ir pirmās paudzes kodola reaktori, iestāšanās eh, brīdī Eiropas Savienībā nācās apņemties slēgt šīs kodolelektrostacijas. Mums bija jāpieņem ļoti smags politisks lēmums par kodolektors stācijas slēgšanu pagājušā gada beigās. Tam bija negatīvas sekas, sociālā spriedze, bezdarbs un vesels reģions tika pilnībā izolēts. Tāpēc šis finanšu atbalsts, kā vienmēr, ir ļoti vajadzīgs. Manuprāt, uh, šis finanšu atbalsts ir vajadzīgs, lai nodrošinātu visu Eiropas Savienības pilsoņu drošību, proti, lai šie darbi tiktu veikti laicīgi, un otrkārt ar šī finanšu atbalsta palīdzību varēja saglabāt pastāvošās darba vietas. Esmu par to, lai tagadējie uh, kodolektrostacijas darbinieki tiek uh, um, pārņemti, lai viņi um, tiktu pieņemt darbā citās kodola elektrostacijās, un tāpēc eh, es pateicos komisijai par interesi par Lietuvu, Slovākiju un Bulgāriju, par šiem īpašiem gadījumiem, pateicos par eh, finanšu atbalstu, ceru, ka arī Bulgārija šo atbalstu saņems, jo patiešām neviena dalība valsts eh, šāda apjoma darbus nevar finansēt viena pati. Uh, tāpēc atbalstu arī tālāku finanšu atbalstu Bulgārijai, un esmu par to, ka nākotnē tiešām precīzi ir jāpēta, vai šie līdzekļi ir pareizi bijuši izmantoti. Paldies, Určevkungs. Благодаря, господин председател. Този... Paldies, priekšsēdētājs. Šī eh, regulam ir saistām ar um, jau ilgu stāstu. Savā laikā kodola enerģija bija slikta reputācija. Un, un tādējādi mm, rezultātā tika apturēti četri reaktori Kozlodojas uh, atomelektrostacijā Bulgārijā. Zaudējumi, kas nekavējoši radās no šīs apturēšanas, sasniedz summas, kas ir prātām neaptveramas miljārdiem eiro tiešo zaudējumu. Finansējums apturēšanas fondām tika apstādināts un Bulgārija vairs nevarēja viena pati tikt galā ar šīm problēmām, attiecīgi tā lūdz finanšu palīdzību un tehnisku palīdzību. Šāda palīdzība mums tika piešķirta līdz 2009. gadam. Es negribētu tagad uh, ieslīgt uh, apcerēs, kāpēc tāda kavēšanās un, un 2009. gads. Un tomēr vajadzētu apzināties to, ka ne atbalsts, ne summa neatbilda vajadzībām, un katra ziņa bija zemāka nekā summa un palīdzība, kas tika piešķirta citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Šīs jaunais eh, palīdzības pieprasījums varbūt eh, mums dos iespēju atrasties vienlīdzīgākā situācijā ar citām dalību valstīm, un šāds atbalsts būtu Eiropas solidaritātes izpausmi un dos iespēju atrisināt tīri Eiropas apjomu problēmu. Tā kā šeit ir runa par um, e, pirmo e, šo, šo problēmas e, apspriešanu, es gribētu kolēģis lūgt atbalstīt Hārmsas eh, kundzes ziņojumu. Šis atbalsts mums ir nepieciešams nekavējoties. Attiecīgi es gribētu paust savas, savu atbalstu Hārmsas kundzes pozīciju. Es ceru, ka mums veidosies laba sadarbība. Paldies! Paldies, Hercogs kundze! Thanks, thanks so much, Chairman! Paldies, priekšsādātāji, ka devāt man vārdu. Gribēju tikai atgādināt nedaudz uh, šīs lietas vēsturi. Tad, kad mēs uh, sākumā parlamentā izlēmām sniegt papildus finanšu līdzekļus šīm trim valstīm, Jānis Hudačkī toreiz bija uh, referents komitejā par šo jautājumu, es biju ēnu referents, tad toreiz mēs teicām, un es domāju, ka tas ir parlamenta arguments, ka šīs uh, kodola elektrostacijas slēgšana un uh, stacijas slēgšana uh, um, trijās valstīs um, būtu jāatbalsta, tāpēc ka tās uh, tiek slēgtas pirms dzīves cikla beigām. Un uh, neviena, neviens Bulgāras, Bulgārijas vai Slovākijas vai Lietuvas pilsonis nedrīkst tikt uh, sodīts par uh, to, ka viņi ir, viņu valsts ir Eiropas Savienībā. Uh, viņu, tas tik noteikts iestāšanās līgumā, uh, Un uh, pašu resursi, šīm, kas šīm valstīm ir, ir jāizlieto drīzāk jaunu staciju celšanai, nevis uh, eksploatācijas pārtraukšanā. Un tāpēc šis parlaments un īpaši šī komiteja padarīja tiešām lielisku darbu, uh, panākot visu pušu atbalstu un panākot šo atbalstu. Es tiešām atbalstu elastību, uh, kā Harmsas kundze pieiet šim jautājumam. Un es domāju, ka mums ir jākoncentrējas uz to, kā mēs varam būt pēc iespējas vienotāk, lai saņemtu šo finanšu atbalstu. Jo finanšu krīzes eh, rezultātā arī ir jautājums par Eiropas budžetu, par eh, maržām, un mums ļoti spēcīgi ir jāaicina tiešām atbalstīt šīs trīs valstis, jo īpaši tagad Bulgāriju. Um, man ir prieks, ka uh, komiteja tik atbildīgi tam pieiet, un es ceru, ka budžeta komiteja mums palīdzēs, lai atbalstītu šo projektu. Paldies. Eh, tagad komisija. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsādātāji. Priekšsādātāja kungs, mūsu priekšlikums šai jaunajai regulai jums ir pieejams. Dažādu iemeslu dēļ finansējums Bulgārijai pagājušā gada beigās uh, Kozludojas uh, stācijas slēgšanai tika pārtraukts. Ignalīna un Būniče uh, slēgšana tiek uh, turpināta finansēt līdz 2013. gada beigām, un mēs ar mūsu priekšlikumu vēlamies šīs trīs valstis, kam visām ir jābauda solidaritāte, nolikt uz šī te uh, slavenā vien, vienādiem spēles noteikumiem šī spēles laukuma. 300 miljoni ir piedāvāts šim laika posmām. Mm, slēgšanas pusē šie projekti ir zinām, bet es piekrītu Harmsas kundzei, ja vēl ir vajadzīgi kaut kādi skaidrojumi no Bulgārijas puses, tad eh, tas arī ir jāpauž un esmu droši, ka mūsu Bulgārijas partneri šos aicinājumus sniegt informāciju arī ņems nopietni un to darīs. Iestāšanās līgumos tiek arī skaidri noteikts, ka šī te slēgšanas uh, daļa tiek papildināta ar enerģētikas daļu. Dažādi iemesli dēļ šeit konsultējas gadījumā var pateikt, ka, piemēram, um, pārvades e, ceļi mainīsies līdz ar 1. līdz 4. bloka slēgšanu, un e, pārdala un sadala būs jāmaina. No otras puses, e, tie, kam būs iespēja runāt ar Londonu, kas finansē caur mūsu līdzekļiem šos projektus, tie konstatēs, ka energoefektivitātes projekti, jo īpaši Bulgārijā, uh, ir eh, tādi kā priekšzīmīgi projekti, kas tiek piedā, parādīti arī citiem partneriem. Pavisam īsi, lai netērētu laiku, gribu teikt, ka mēs atbalstām un mēs priecājamies par šo te eh, pieeju, ka tiek atbalstīts mūsu priekšlikuma galvenais mērķis, galvenā virzība. Mēs paturam prātā arī to, ka drošību nedrīkst eh, papildināt ar nosacījumiem, un par to nav jādiskutē. Drošība ir uh, absolūts nosacījums. Ir uh, jāslēdz kozlidojas uh, kodola elektrostacija, un gribu pateikties vēlreiz par uh, pat palīdzību, atbalstu drošības direktīvā, kas tagad jau ir spēkā. Un mēs ar nepacietību gaidām pirmo ziņojumu projektu, un uh, mēs uh, līdz ar Harmsas kundzes teikto esam pārliecināti, ka uh, varēsim nonākt pie laba noslēguma. Un tas ir arī pēdējais teikums šeit parlamentam. Mums ir vajadzīgs padomas lēmums, cerams, vēl pirms vasaras pārtraukuma, lai maijā jau tiešām parlamentā var pieņemt lēmumu. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, referente. Hārmsas eh, kundze vēlreiz, lūdzu. Lai nosauktu piemēru, kāpēc es uzskatu, ka ir jānoskaidro, vai pietiekam daudz līdzekļu no tās naudas, kas tagad tiek eh, nodot šai jomai, eh, tātad mm, utilizācijas jomai, līdz šim nav tā, ka izmantotā kodola degviela uh, no trešā un ceturtā bloka Kozludujā tiešām būtu jau aizvesti prom no uh, šīs vietas. Uh, šie elementi ir tagad uh, izņemti, bet uh, tie vēl atrodas noliktavā uz vietas un uh, nav uh, pietiekamas uh, pagaidu uh, noliktavu kapacitātes. Uh, šī kapacitāte ir jāveido. Uh, Un tur ir jāsaka, ja mēs vēlamies droši uh, tiešām slēgt šo kodolelektrostaciju, tad ir jānodrošina, lai šīs jomas nesaņemtu pārāk maz finansējumu, bet lai tur būtu pietiekams finansējums. Visādi citādi, visā šajās debatēs es gaidu tiešām uh, interesā, ar interesi, kādas šīs debatas būs. Uh, noteikti būs dažādas detaļas un informācija, kas vēl parādīsies, un es domāju, ka uh, komiteja var ņemot par piemēru Kozloduju un šo te konkrēto kodolektrostacijas slēgšanu Bulgārijā, sagatavoties jau jautājumiem, kas uh, mums ir uh, jāskat saistībā ar uh, atkritumu utilizācijas direktīvu. Uh, kas mums gaida rudenī, jo šie drošības standarti, par kuriem jūs runājāt, eh, reaktoru ziņā, šie drošības standarti eh, mums jau vēl nav vienotā līmenī Eiropas Savienībā. Mēs neesam eh, noteikuši un vienojušies par šādiem standartiem. Un es domāju, ka tā kā tas Otingera konga uzklausīšanā parādījās, uh, Es tiešām domāju, ka tas ir ļoti būtisks e, Eiropas līmeņa uzdevums turmākajos gados šeit tiešām parūpēties par augstiem standartiem. Bet, e, kā jau teicu, esmu ļoti apmierināta ar šo te kozludojas jautājumu risināšanas sākumu un um, tiešām arī priecājos par ļoti labo informācijas plūsmu, kādu nodrošināja Eiropas komisija. Paldies! Līdz ar to šis darbkārtības punkts ir izskatīts. Pāriesim pie 13. un 14. punkta. Abus šos punktus skatīsim kopā. Informācija par zālēm, par, eh, kurai iegādē vajadzīga ārsta recepta, tātad recepšu medikamenti. Kāds markāks kungam vārds? Paldies, priekšsēdētāji. Šeit mēs runājam par ļoti strīdīgu un politiski strīdīgu tēmatu Es biju farmaceitu fóruma dalībnieks, es trīs gadus sekoju šiem jautājumiem, un visā visumā pacienta informācijas temats jau ir ļoti vecs. 2003. gadā jau parlamentā šis jautājums izgāzās, un uh, es uzskatu, ka šoreiz nevajadzētu to pieļaut. Mēs visi atceramies komisāra Dalī uzklausīšanu, tur viņš eh, tā arī nepateica neko skaidri, vai viņš šo priekšlikumu atsauks vai nē. Uh, nepastāv arī nekāds iemesls to atsaukt. Mēs visi zinām, ka farmakoloģiskā paka, pakotne, un mēs drīz arī apspriedīsim citus jautājumus, pārējā punkta ir mazāk strīdīga, šis ir visstrīdīgākais punkts, un tomēr tas ir tas punkts, kas pacientus visvairāk interesē, jo šeit ir runa par to, lai katram sniegtu vairāk informācijas par to, kas visus interesē visvairāk par viņu veselību, un pacienti grib, lai viņus vairāk iesaisti informācijas politikā, lai ārsts viņus informē par viņa konkrētu veselību, un ko mēs redzam Eiropā. Um, ārstiem tikai 15 minūtes kvartālā ir laiks runāt ar saviem pacientiem. Tas noteikti ir par maz, tāpēc daudz lielāks uzsvers ir jāliek uz šo te informāciju, uz pašārstēšanās iespējām. Tas ir arī profilaktisks pasākums, jo tas arī ilgtermiņā samazina izmaksas. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu šo te priekšlikumu, kur ir daudz labi elementi, bet kas nav perfekts, papildināt. Uh, Um, iesniedzot svītrošanas grozījumus, un es pat jau sākumā gribētu pateikt, uh, un atkāpjos tāpēc no šī te teksta, lai um, būtu diezgan būtisks izmaiņas, lai nebūtu tā, ka uh, zāļu ražotāji varētu tikt tieši līdz pacientiem. Uh, Jo šī te pacienta informācija vienmēr ir tāda, ka jā, to mēs nevaram darīt, jo tur ir runa par reklāmu. To kolēģi ilgos eh, darba gados eh, farmakoloģijas fórumā, un tas arī ziņojumā um, ehm, atspogļos, to mēs esam izslēguši. Šeit nav runa par reklāmu. Šeit tiešām ir runa par neitrālu objektīvu uzticamu informāciju. Un tā ir svarīga informācija mums ir paredzēta ex-ante kontrole. Nekāda informācija par recepšu medikamentu netiek pacientam sniegta bez iepriekšējas kontrolas vai atļaujas no attiecīgās iestādes. Šīs iestādes, un to arī saka šis priekšlikums, šīs iestādes nosaka dalībvalsts. Dalībvalstīm ir tiesības brīvi izvēlēties, kas to darīs. Uh, bet eh, skaidrs ir tas, ka vienmēr ir šī te, šis te starposms, šī valsts iestāde, kas pārbauda informāciju par medikamentu un tad to atļauj izplatīt. Galvenais elements ir uh, lietošanas instrukcija. Tagad es jautāšu, kurš uh, lasa no jums uh, recepšu medikamentiem lietošanas instrukcijas? Rūbīgkungs uh, pieteicās, bet viņš laikam ir vienīgais, kas to dara. Vispārējie mani iekļaujot uh, tos tik labprāt nelasa, jo tāpēc, ka tas rada pat bailes. Daudziem šīs te lietošanas instrukcijas, kas nāk līdz zālēm, ir jurists atstādīts dokuments, kas nav saprotams, un tāpēc informācijas politikā pilsoņiem un pacientiem mēs nedrīkstam šīs instrukcijas atstrāt tādas, kāds tas ir, tas ir jāmaina, un tas ir galvenais elements. Šeit nav runa par reklāmu. Te ir runa par to, kā paplašināt uh, instrukcijas, varbūt uh, kā informēt cilvēkus par galvenajiem riskiem, varbūt grafiskā veidā, kā izmantosim uh, modernās tehnoloģijas, un, jo Eiropā ir nevienlīdzīga attieksme. Uh, dažādās valstīs ir dažādi veidi, kā var papildināt uh, instrukcijas. Mēs vieno, vēlētos šeit vienotus noteikums, un mēs vēlētos eh, instrukcijas uh, padarīt pieejams arī internetā, lai cilvēks vienalga, kur viņš atrodas Eiropā, varētu saņemt uh, pieeju šai instrukcijai plus un varētu pat uh, piedāvāt tādus grafiskus elementus, piemēram, inhalācijas preparātiem, lai ar tādu kā multiplikācijas filmu varētu parādīt cilvēkiem, kā precīzi lietot pareizi šos medikamentus. Te taču ir runa par labāko uh, medikamenta darbību, lai palīdzētu vislabākajā veidā pacientam. Mēs gribētu sākt ar 400 uh, uh, reģistrētiem medikamentiem, kas ir reģistrēti MR Londonā, un tad um, tiktu sniegt šis certifikācija, un kā kompromisa priekšlikumu jau tagad gribētu pateikt, ka šis te strīdīgais jautājums par uh, uz veselību attiecināmajām uh, publikācijām, tādas uh, tā kā papildus informācija pēc instrukcijām, kas, kas nāk klāt, to mēs varētu atlikt uz vēlāku laiku, jo tas ir tas strīdīgais temats, un tur tiek uh, Uh, izteikts pārmetums, ka tā ir reklāma. Ja tā būtu, tad, uh, protams, ka mēs to varam izņemt ārā. Pēdējais punkts - vēstuļu apmaiņa starp pacientu un zāļu ražotāju. Tas arī ir strīdīgs temats, vai zāļu ražotājs var atbildēt uz konkrētu jautājumu. Līdz šim Eiropā tas bija uh, ne, nebija iespējama. Mēs uzskatām, ka tam ir jābūt iespējamam, bet arī caur šo te valsts iestādi. Tās noteikti priecāsies, būs vairāk darba, bet mēs gribam nu, nu, novērst šo te iespēju tiešai saiknei. Un, mm, tomēr mēs gribam nodrošināt, lai pacients var saņemt eh, tiešu atbildu uz saviem jautājumiem. Tagad pacienti brīnās, ka viņi uh, nevar saņemt konkrēts atbildes, un tad viņi jautā, vai tas tiešām ir tik bīstam man tieši atbildi saņemt. Šeit ir runa par pilsoņu tiesībām, un tāpēc mums vajadzētu eh, tagad doties nākamajā kārtā šo jauno kompromisu piedāvājumu. Paldies priekšsādātājiem. Balčo, lūdzu. Úr, köszönöm a szót. Egy nagyon fontos javaslatról tárgyalunk. Paldies priekšsādātāja kungs. Šis ir ļoti svarīgs priekšlikums, kas ir mūsu priekšā. Uh, jo šis priekšlikums uh, skār tieši Eiropas pilsoņus. Šeit ir runa par pieeju informācijai, un šī pieeja ir jānodrošina. No otras puses, protams, jāizvairās no reklāmas. Cik svarīgs ir šis priekšlikums? Fakts ir tāds, ka a, uh, Pasaules veselības organizācija pieņem, ka apmēram 50% no Eiropas pacientiem uh, nezina, kādas zāles viņi lieto. Viņi pat to nezina, viņi nezina šos medikamentus. Tātad eh, šis ir ļoti tāds šaurs celiņš, pa kur mums ir jāvirzās un jātiek uz priekšu. Eh, referents eh, ļoti atvērti strādā un mēģina papildināt šo priekšlikumu ar grozījumiem, un šie uh, grozījumi ir vērsti uz to, lai šo te eh, ies, ierobežoto teli, cēliņu vai taciņu iezīmētu. 20. grozījums. Šajā grozījumā ir runa par to, ka var vērsties tiesā pret eh, negatīvu lēmumu attiecīgajās uh, iestādēs. Tātad var kaut kā vērsties pret šo negatīvo lēmumu. Kas tas ir par mehānismu? Agrāk mēs runājām par sankcijām. Vai tas nozīmē, ka vēršanās pret uh, šo lēmumu var uh, aizkavēt sankcijas? Jo var gadīties tā, ka, piemēram, ir dalībvalstis, kur divi līdz trīs gadi paiet, kamēr tiesa pieņem lēmumu, kas ir tiesīgs, kas var stāties spēkā uh, kamēr sankcijām būtu jāstājas spēkā pēc iespējas drīzāk? Tas ir mans jautājums. Paldies. Karēra de Kampos kungs. Obrigado, senhor presidente. Eh, Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, referenta ieteikumi ir labi un atbilst mūsu ietējā, idejām. Mēs visam atbalstam komisijas E, priekšlikumu, lai izvairītos no tā, ka e, izglītošana pārveidojas par, e, par reklāmu. Tomēr mēs atbalstām trešo grozījumu, protams, bet es gribu atgādināt, ka nozare var deleģēt savas apakšstruktūras pacientu informēšanai. Un Es gribētu lūgt, lai eh, zāļu laboratorijas varētu eh, eh, sniegt atbildes pacientiem. Un savukārt, ja šīs atbildes ir mutiski sniegtas, tās ir grūtāk kontrolēt, ja ir eh, rakstiskas atbildes, tad ir vieglāk tās kontrolēt. Un vajadzētu tomēr tajā pašā laikā arī internetā izvairīties no tā, ka tiek eh, veidotās, eh, veidoti reklāmas vēstījumi. Mēs visā visumā piekrītam e, priekšlikumam, taču mēs gribētu skaidru robežu novilkt starp izglītošanu un reklāmu. Tāpat arī vajadzētu panākt to, lai e, nozara varētu sniegt informāciju, bet ne ar starpnieku palīdzību. Es vai, vai es varu tagad turpināt par pašu regulu? Labi, runājot par pašu regulu referenta ieteikumi kopumā ir labi un atbilst mūsu piedāvātājiem. Un tad, kad pieaug izmaksas, referents piedāvā, e, kuras citādi piekrist Eiropas aģentūrai, tad vajadzētu Eiropas Savienībai kompensēt šo finansējumu. Mēs varētu piekrist tam, lai informācija tiktu sniegta caurskatāmā veidā un lai varētu to skatīt sacensības procedūrā. Tāpat arī referents piedāvā samazināt e, informācijas uh, izvērtēšanas e, informācijas kvalitātes termiņu, savukārt mēs gribētu to palielināt, lai izvairītos no tā, ka informācija tiktu noklusēta. Tādējādi informācija būtu drošāka, e, neriskējot, e, ka, neriskējot e, izplatīt reklāmu. Vispārīgi runājot, mēs piekrītam referents sacītājiem, taču mēs gribētu nodrošināt to, lai Londonas aģentūras dati varētu tikt izmantot kā datu bāze Eiropas līmenī un e, varētu vēlāk tikt veidota ļoti plaša datubāze, kurā ir iekļauti apstiprināti medikamenti, bet vēlāk tajā varētu tikt iekļaut visi nacionālo autoritāšu apstiprinātie medikamenti, kas būtu pieejami visās oficiālajās valodās Eiropas Savienībā. Un es arī iesniedzu grozījumu šajā sakarā. Paldies! Danke sehr. Paldies. Tagad uh, eh, Fūrinkungs komisijas vārdā. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Uh, von unserer Seite können wir es ganz. Paldies, priekšstādātāji kungs. Mēs pavisam īsi varam teikt no mūsu puses, eh, kā jau zinat, izvirzītais eh, komisārs ir solījis izskatīt priekšlikumu un ir teicis arī, ka mm, pievērsies īpašu uzmanību un arī parlamenta domas iesaistīs. Uh, Līdz ar to izpratīsiet mūs, ka, nu, kā iestādēm ļoti sarežģīti ir tieši tagad runāt par priekšlikumu un grozījumu priekšlikumiem. Paldies! Priekšsēdās, jā, nu to mēs ļoti labi izprotam, nu tāda ir dzīve. Hacimarkakis kungs, lūdzu. Pavisam īsi dalīkungs to patiesi tā teica, un mēs priecājamies. Uh, par to, ka parlamenta domas viņš e, ievēros, un mums, protams, ir arī tāda liela atbildība, jo visu laiku tiek apgalvots, ka it kā mēs to nedarītu. Bet Valčo kungam gribu teikt sēkojošo. Uh, Viņa uh, protests pret 20. tiek atbildēts praktiski uh, regulā, un uh, kolēģis De Campo uz to jau noraidīja. Tiek runāts par to, ka nedrīkst būt nekāda kavēšanās, ka 30 dienu laikā praktiski ir jārēģē. Bet es esmu gatavs arī vēl diskutēt, un mums vajadzētu diskutēt. Vai 120 uh, nebūtu labāk, vai nu kaut kas pa vidu? Nu, katrā gadījumā ir nepieciešams tāds skaidrs termiņš, uh, kurā tiek reaģēts un lai nebūtu tāda nu, kavēšanās, kā Balčis kungs teica. Jā. Protams, ka video arī jāpārbauda attiecīgās vietās, un ja ir kāda, kādas bažas par reklāmu, tad tās nedrīkst apstiprināt, varbūt, ka vajadzētu to vēl skaidrāk formulēt. Un varbūt, ka ir nepieciešama arī vēl lielāka pārbaude. Bet um, priecājos par to, ka ir šāds atbalsts, priecājos par atbalstu un Lai mēs spērtu soli uz priekšu, mums jāroda kompromiss, un tādus mēs arī atradīsim. Paldies! Priekšsēdētājs. Jā, tagad uh, Gutieres Kortinas kundze vēlas ko teikt, jo viņa tieši ir ieradusies, lai gan šo punktu praktiski esam jau izskatījuši. Nu, ja jūs man vēl uz, uzklausītu. Gutieres kundze, jūs gribētu ko teikt? Jā, es eh, maz, eh, esmu trīs sanāksmēs vienlaicīgi un paldies, ka dodat iespēju izteikties par šo ziņojumu eh, kura dēļ es šeit itrē ierados. Es domāju, ka darbs, kas ir paveikts konsultēties ar sabiedrību, ir bijis ievērojams. Un, uh, Manuprāt, tās ir veids, kurā mēs varētu uzteikt parlamentu par to, ka mēs strādājam parlamentā daudz tuvāk e, iedzīvotājiem, pat ja mēs e, atrodamies diezgan tālu. Tomēr tas ir komunicēšanas veids. Un viens punkts, kas, manuprāt, ir svarīgs, un šeit es gribētu e, pieminēt vēl vienu grozījumu papildus citam. Manuprāt, parlaments strādā gan pie šiem tematiem, gan pie citiem eh, ar farmāciju saistītiem ļoti nopietni. Taču šeit es gribu parādīt, ka ir sabied jau esošas formulas, eh, kas būtu jāveicina valstīs, lai izvairītos no ciešas saiknes internetā starp eh, pacientiem un zāļu ražotājiem. Taču ir jāpieliek vietni pūliņi, lai to panāktu. Mēs, piemēram, Spānijā, manā reģionā, mums ir 112 medicīnas dienests, lai konsultētu lai uzdot jautājumus par medicīnu. Man tās bija ģimene, piemēram, mans vīrs ir pārciets sirds operāciju, nevarēja, eh, nevar praktiski E, lietot nekādas zāles, un piecos no rīta viņš var e, zvanīt un jautāt, e, man ir jāņem zāles, kādas es drīkstu lietot. Viņam ārsts atbilst, atbildi nekavējoties pa telefonu, un manuprāt, tas nav pārāk dārgi, tas ir iespējams, jā, ir reģionu un ir valstis, kas ir kompetenti šajā ziņā, cits mazāk. Taču var to organizēt tādā veidā, lai konsultācija varētu būt īstenota, tāpēc, ka citas eh, konsultācijas nav šajā brīdī iespējams. Manuprāt, tas neizmaksā pārāk dārgi. Tālāk, tā, tas ir arī ļoti vienkāršs pasākums. Tālāk, eh, vēl viena lieta, ko es gribētu pieminēt. Manā valstī, kad mēs dzīvojam ekonomiskās krīzes apstākļos, mēs redzam absolūtu invāziju no farmaceitisku produktu puses, kur ir norādīts, eh, bet beigās ir norādīts konsultējieties ar savu ārstu. Taču tu, eh, kāds kungs ar savu kundzi, kas eh, vēlas doties uz teātru un pirms, pirms izrādes nopērk šo, šo šo medicīnas līdzekli, šīs zāles, taču eh, viņš, eh, protams, ka ne ar kādu ārstu nekonsultēsies. Vai tāpēc es gribētu lūgt Eiropas observatoriju, kāda mums ir, kā šobrīd, lai pasakot tam, kāda ir reālā reklāma eh, krīzes apstākļos Eiropā. Un kā mums vajadzētu aizsakot? Paldies! Sirsnieks, paldies! Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir izskatīts, jo term, Termiņš um, grozījuma iesniegšanā ir 3. februārs 2012. Tātad visi grozījumi tiek uh, gaidīti līdz šim datumam. Nākošais 15. un 16. darba kārtības punkts tiek izskatīti kopā. Farmakovi, priekšsētājs saka, tik sarežģīts vārds, farmakovi, uh, žilance, vigilance. Nu, lai arī kā tas būtu, saka priekšsēdētājs. Tad Pirmai dodu vārdu referentei Rivāzī kundze, lūdzu. Merci, monsieur président. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums par farmakovigilanci, kas nozīmē blakus parādību, medikamentu blakus parādību uzraudzīšana, un tagad tas, tā, ar to mēs nodarbojamies, sekojot blakus parādībām gripas vakcīnām Šīs eh, direktīvas svarīgums, it īpaši tajā, kur tā kur mēs saskaramies ar lielām problēmām saistītām ar medikamentiem, eh, dažādām saslimšanām, kas ir izraisījušas ļoti daudz augļa malformāciju, problēmas ieviešu slimībās un ļoti daudz eh, atro, muskuļu atrofijas gadījumu sievietēm stāvoklī. Tāpēc vajadzēja strādāt pie šīs farmakovigilances. Pirmā dir, pirmās iniciatīvas jau ir bijušas e, krietni sen. Un jānorāda, ka, lai gan tur ir labas lietas iestrādātas, tomēr to vajag uzlabot. E, uzraudzīt produktus, kas tiek laisti tirgū. Mums ļoti nopietni ir jāizturas pret tu, eh, tādiem gadījumiem, kur ir klīniski e, efekti jau augšup, virzienā augšup, kas dotu iespēju noteikt eh, kādas iespējamas blakus parādības. Mums vajag izvērtēt riskus un vajag uh, panākt to, lai tas būtu izņēmums no izņēmuma, un jāizvērtē, ko tad dos jaunais medikaments salīdzinājumā ar esošo medikamentu, ja tas parādās tirgū. Otrais jautājums. Tad, kad medikamenti kļūst pieejami, kā tad tiek ziņots par blakus parādībām? Protams, ir veselības aizsardzības profesionāļi, kas tiek iesaistīti šeit, bet ļoti bieži izrādās, ka atgriezeniskā saikne ir neliela par šīm labs parādībām. Mums bija uzklausīšana šajā sakarā, kur bija medicīnisko profesiju pārstāvi, profesionāļu asociāciju pārstāvi, pārstāvi farmakovigilantes pārstāvi un ārstu rādi. Tas, nozīm, tas ir pārāk ilgi, pārāk daudz papīra darba. Mēs to veicam sākumā un vēlāk vairs ne. Un priekšlikums ir vairāk iesaistīt pacientus. Tad, kad pacients ir saņēmis savu medikamentu un izjūt kādas blakus parādības, lai viņš varētu nekavējoties informēt reģionālās stacionālās lēmējiestādes, kuras savukārt iedarbotos arī uz ārstu, kurš nodarbotos ar šo paziņošanu, bet lai varētu būt ar tieši pie nacionālajām uh, iestā, uh, e, lēmējiestādēm. Un iz, mēs redzam, e, tīri statistiski, ka tādā veidā mēs iegūstam daudz vairāk informācijas. Tālāk problēma farmaceitisko laboratoriju ziņā. Mums, mēs gr gribētu, lai zāļu firmas neizvairītos no šiem nacionāliem reģionāliem centriem. Uh, Eh, bet rīkotos viens vienu otru papildinoši. Pretējā gadījumā nacionāliem reģionālajiem centriem pietrūks informācijas un viņi nevarēs sniegt savu pietiekamu devumu. Tādējādi es esmu par to, lai mēs pilnībā paļautos uz mūsu institūcijām, gan Eiropas, gan nacionālajām, gan reģionālajām, lai mēs varētu stiprināt nacionālos reģionālos centrus vai nu publisku tajās valstīs, kur tas ir iespējams, vai jauktu, bet būsim uzmanīgi, lai tas nekļūtu par pilnīgi privātu pasākumu, jo es gan uh, neesam pret to, ka varētu atgūt nodokli par, eh, par zālēm, tomēr vajadzētu izvairīties no uh, infrešu konflikta, lai nebūtu tā, ka kāda zāļu firma pilnībā finansē kādu nacionālu reģi, reģionālu centru. Tālāk par uzraudzības tiesībām, kas ir patiesi Rīgas Eiropas līmenī un kas jau pastāv, varbūt vajadzētu uzlabot. Uh, E, apziņošanas procedūru, taču mēs pieprasām caurskatāmību, lai NVO eksperti varētu būt pieeju informācijai. Savukārt komisija mums piedāvā mm, tikai nacionālās lēmējiestādes vai profesionāļus, bet mēs vēlamies patiesu atvērtību. E, Eiropas pastiprinātās farmakovigilants komiteja. Kā tas darbojas šobrīd? Tā ir darba grupa, kas ir mazliet formāla un darbojas ļoti punktuāli. Tiek piedāvāts veidot eh, konsultatīvo komiteju, kas nāktu klājā rekomendācijām, nevis eh, pi, eh, pilnvaras pats nekas tāds, kas varētu iesaistīt šeit kādu pilnvaru. Mēs tā tad piedāvājam izvērtēšanas komiteju, kura varētu lemt atkarībā no šiem datiem, kas no farmakovigilances un no dalībvalstīm. Kā šī komiteja būtu veidota? Komisija piedāvā desmit personas, kuras ieceļ dalībvalstis, plus piecas personas, ko ieceļ komisija. Makavāns kundze, kas veica ļoti lielu darbu, Envi komitejā piedāvā lai būtu viena persona, kas pārstāv 27 valstis. Mans priekšlikums ir mazliet atšķirīgs, kas ļoti labi darbojas atsevišķās valstīs, tās ir kolēģijas. Tas nozīmē, manā izpratnē vienmēr ir ļoti svarīga paļāvība un uzticība. Tātad, lai būtu kolēģija, kurā tiktu pārstāvēts dažādas valstis, apzinoties, ka tie ir eksperti, nevis, nevis cilvēki, kur no farmakovigilances neko nezina, uh, kur būtu veselības aizsardzības profesio, profesionāļi, kas būtu asociatīva kolēģija, tās varbūt patērētāju asociācijas vai, vai citas, un pavisam nesen es saņēmu asociācijas, kas atrodas farmakovigilants pašā augšgalā. Un es domāju, ka ar šīm kolēģijām mēs varētu panākt lielāku ticamību. Nevis tad, ja būtu katrs valsts pārstāvis, kas iecels, kādā veidā viņš tiks iecelts, uz kādiem kriterijiem balstoties un tā tālāk. Bet šeit mēs izveidot, izveidot trīs kolēģijas. Tālāk eh, medikamentu anotācijas. Eh, komisija piedāvā eh, tādu kā kopsavilkumu, vai šeit ir jāiestrādā blakus parādības, ja mēs tās iestrādājam, mēs varam satraukt pacientu. Nē, es domāju, ka tā nav. Es gribētu redzēt, kādas blakus parādības ir un apzināties un zināt, vai tas bija jau anotācijā norādīts. Tas nav nekas. Um, nekas nenormāls. Es uzskatu, ka pacients ir atbildīgs, un ja pacientam ir jautājumi, tad vienmēr viņš var informēt savu ārstu, bet uh, Mēs tik tiešām esam par to, lai anotācija būtu maksimāli e, pilnīga. Lai būtu arī pilnīga anotācija internetā un īsāka anotācija, kas ir kopā ar medikamentu. Lūk, lielās līdījās šis ziņojums par farmako vigilanci un mēs gribētu, lai uh, šis ziņojums tiktu labi un pareizi uztverts no visu cilvēku puses, jo tāda, ja mums ir laba farmakovigilants, tad mums ir laba pacientu drošība un arī tas attiecas uz pacientu uz, uzticību medikamentiem un zāļu firmām. Hacimar Kakis, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs, varu lielākoties piekrist referentei. Tiešām tā ir, ka Nacionālās datu bāzes galu galā būtu jāceļ, faktiski jālikvidē, un no pacientu viedokļa um, tomēr vajadzētu nacionālās datubāzes, jo tas ir tuvāk un tādas valstīm specifiskas problēmas līdz ar to var labāk konstatēt. Tas attiec uz 107. pāntu direktīvā, kas attiec uz regulu. Varbūt būtu vērtīgi padomāt par padomdevēju komiteju izveidot, eh, lai palīdzētu cilvēku zāļu komitejai. To varētu apsvērt un attiecīgu priekšlikumu varētu arī izteikt. Kas attiecas uz 21. pantu, tur ir runa par eh, atļauju sliekšanu eh, laišanai tirgū. Tas darbojas tikai tad, ja ir sekas kaut kādas konsekvences kaut kādas tam, ka netiek ievēroti noteikumi. Tātad mums ir jābūt skaidrām sankcijām vai sekām, uh, kas notiek, ja netiek ievērot noteikumu. Par 23. pantu, kur ir runa par uh, cilvēku uh, zāļu uh, intensīvu uzraudzību. Tad, ja ir kāds medikants, kas ir zem intensīvas uzraudzības, tad uh, var taču arī ar uzlīmēm uz iepakojumu to arī parādīt, skaidri parādīt, lai pacientiem un piederīgajiem jau laicīgi sniegtu informāciju par to, ka tas ir tāds medikaments, bet tie ir daži papildinājumi, un tos es iesūtīšu. Valčokungs. Paldies, priekšsādētāji. Trešais un piektais. Tas ir svarīgi, piemēram, 5% no uh, slimnīcu pacientiem mirst no um, tātad zāļu blakus parādībām. Un mums tiešām šeit ir darīšana ar ļoti smagu problēmu. Jau bieži esam par to runājuši, un jau agrāk mums bija diskusijas par to, uh, cik lielā mērā farmakoviģilances uh, koordināciju var nodrošināt, jo zāļu ražotāji attiecībā uz pēļņu, uh, tā ir otrā lielākā uh, pēļņu gustošā nozara aiz ieroču ražošanas, tātad mēs varam te ļoti labi iedomāties, cik tas viss ir svarīgi. Tāpēc es gribētu uzdot jautājumu referentei, vai viņa uzskata, ka šī te uh, struktūra tiešām ir neatkarīga. Obrigado, Sr. Presidente. Uh, esta, estas duas peças uh, legislativas. Šie divi likumdošanas dokumenti ir ļoti svarīgi. Uh, mums ir uh, labvēlīgs atzinums attiecībā uz referents eh, priekšlikumiem, kas visumā saskan ar mūsu bažām. Un es eh, gribētu eh, norādīt un izcelt dažus aspektus, kas, manuprāt, vispozitīvākie šeit ir, piemēram, nodalīt jauno sekciju ar būtisko informāciju un iekļaut tikai visbūtiskāko uh, anotācijā, kas ir kas pavada zāles. Tāpat arī, lai eh, varētu eh, piešķirt, šie, eh, var, varētu notikt autorizācija tikai tajos gadījumos, kad atgriezeniskā saikta ir pozitīva, vai arī paredzēt iespējas, kad var autor, autorizācijas atsaukt, un arī uzlabot pret reakciju izvērtēšanas sistēmu. E, t, t, šeit es piekritu. Tagad domstarpības, kādas mums ir. Pirmkārt, attiecībā uz ierobežojumiem e, administrat, e, pieļaujot jauno zāļu preparātu parādīšanos tirgu, kuriem ir jābūt norādot Eh, to, ka ir jāizvairās no nepareizas eh, vai nelojālas konkurences un arī vajadzētu izvairīties no tā, ka tiktu mazināta daudzveidība vai kritērijas dalība valstīs, kas varētu būt pretrunā ar harmonizācija iespējams, ka citās dalībvalstīs ir liberālāki viedokļi, un mēs varam zaudēt Eiropas pievienoto vērtību šajā gadījumā. Tāpēc ir ļoti, ļoti daudzas domstarpības šī priekšlikuma sakarā. Otrs punkts. Ziņošana, jeb tā saucamā atgriezeniskā saikne no nozares puses. Lai tas notiktu Eh, nacionālo lēmēju iestāžu un nevis Eiropas lēmēju iestādes eh, priekšā. Eh, komisija piedāvā, lai tiktu ziņots tikai Eiropas uzraudzības sistēmai. Mēs uzskatām, ka tādajādi mēs varētu zaudēt Eiropas pievienoto vērtību. Eh, tas attiecas uz direktīvu. Ati, runājot par regulu, mēs lielā mērā piekrītam, izņēmot, gribu norādīt vienu jautājumu, kurā mēs nevaram piekrist. Referenta aizstāva ekskluzīvi valsts eh, finansēšanas režīmi, bet mēs gribētu, lai eh, mēs domājam, ka tas varētu būt pārāk dārgi maksājoši nacionālām aģentūrām. Un Tādējādi nozars atbildīgie varētu kļūt mazāk atbildīgi. Mēs domājam, ka vajadzētu finanšu slodzi pārdalīt un veidot jauktu finansējumu, kas varētu būt efektīvāks un taisnīgāks pēdējā instancē. Piešķirt visu atbildību valsts sektoram vai Eiropas Savienībai par finanšu slodzi, manuprāt, nav vislabākais risinājums. Paldies! Paldies, tagad Gutieres Kortīnas kundze, lūdzu. Thank you. Eh, hay un tema de farmacovigilancia que me... Ir farmakovigilants temats, kas man ir vieš lielas bažas. Esmu ieviesusi, tā, iesniegus daži grozījumus, bet es domāju, ka šis ir sektors, kurā jānodarbojas ar īpašu izpēc darbu, it īpaši tajā, kas attiec uz medikamentu eh, kombinācijām un tās, to iedarbības zaudēšanu. Mums ir nepieciešama skaidra direktīva, taču eh, reālajā dzīvē mēs nevaram atrauties no farmakovigilances. Ir nepieciešams uzlabot diagnosticēšanu. Tas ir ārkārtīgi būtiski un jāuzstāj šo punktu un arī tas ir jāsaista ar medikamentu sniegto rezultātu. Piemēram, uh, patologa, eh, pat anatomijā, analizējot vēzi, ir ļoti daudzu tipu vēži, bet tā vairākas, daudzas slimnīcas vienkārši neprecizē eh, citas diagnozes. Tas ir atkarīgs no laboratorijas, kas šo eh, diagnozi veids. Ārstu grupa, kas, ko es, es zinu, kas strādā pie vēža jautājumiem, piemēram, pie krūts vēža, starptautiskā līmenī, uh, meklē šķietami otru diagnozi, lai pierādītu, ka šai personai ir nepieciešams, nepieciešama šāda ārstēšana. Dažkārt personas ir izslēgts no ārstēšanas, tāpēc, ka diagnoze nav bijusi pareizi uzstādīta. Un ļoti bieži klientam, kuram lai viņš varētu izmantot eh, farmakovigilants, mēs nevaram nodrošināt visas garantijas. Tāpēc man šķiet eh, visbūtiskākais ir, lai noteiktām analīzēm tiktu pieprasīts, lai diagnostika būtu paveikta eh, pareizi. Ne tikai tāpēc, ka varētu būt kļūda, bet arī tāpēc, ka mēs varam pakļaut personu ļoti smagai un nevajadzīgai ārstēšanai. Tāpēc mums ir nepieciešama kvalitātes kritērija, kuriem ir jābūt saistītiem ar labāku diagnostiku pārbaudi. Un mums vajadzētu uzskatīt tas personas, kas ir saņēmušas apzinoties, cik daudz cilvēku ir saņēmuši nepareizu ārstēšanu, kā rezultātā ir iestājusies nāve, šāda apziņa ir ļoti, ļoti smaga. Un mēs varam nonākt pie eh, advokātiem, kas būs ļoti, ļoti augstā mērā specializējušies veselības aizsardzības jautājumos. Tāpēc es domāju, ka ir ārkārtīgi būtiski strādāt pie diagnozes eh, jautājumiem šajā, eh, šajā aspektā, pie diagnostikas jautājumiem. Paldies! Paldies! Sartorī kundze, lūdzu. Sī, prezidente, grācie. Jo volevo svarmēt. Es priekšsādātāģi, es eh, gribēju eh, pieminēt punktu, kas ir cieši saistīts ar farmakovigilanci. Un eh, gribu norādīt, ka visi apzinās to faktu, ka tad, kad mēs runājam par šiem tematiem, ir jākoncentrējas uz it īpaši uz šiem jautājumiem, jo tas attiecas uz cilvēku, kas ir mūsu uzmanības pašā centrā. Tad, kad mēs runājam par medikamentiem, tas attiecas uz cilvēku, turklāt tādā brīdī, kad viņš ir visvieglāk eh, ievainojamākais un slimības vaināts. Un šo tēmatu mēs nevaram skatīt tādā pašā veidā kā citus tēmatus. Šeit mums ir nepieciešama ļoti liela izpratne un iejūtība. Runājot par kontroli. Es paļaujos uz nozarēm. Es domāju, ka mums ir nepieciešams piešķirt savu uzticību nozarei, lai varētu dot iespēju īstenot eksperimentus un laist tirgu viņu pētījumu rezultātus, jo tās savukārt dod iespēju mū, uzlabot mūsu dzīves kvalitāti. Bet kontrolas sektorā es domāju, ka valsts sektora klātbūtne ir pilnīgi nepieciešama un nevar tikt mazināta. Un tad, kad mēs runājam par veselību, tad mūsu rīcībā ir spēcīgs instruments. Šeit ir runa par uh, Eh, ārstu un slimnīcu tīkliem, kuri var informēt par jauniem datiem un par pilnīgi pieņemamām izmaksām. Tāpēc ieteikums attiecas uz kontrolēm, kas nevar, iz, nedrīkst tikt eh, atrauts no valsts. Paldies par šo norādi. Tagad uh, komisija Lindstrāma Rosī kundze. Jā. Nē, tas ir kungs. Atvainojiet. Van Fury. Ah, once again. Stefans Fūrīkungs. Jā, paldies, priekšsētēkungs. Nu šoreiz var teikt kaut ko nedaudz vairāk. Paldies par uh, dokumentu, par sadarbību. Piecus punktus gribu minēt, raugoties arī uz uh, to, ko deputāti izteica. Pirmais. Uh, atļaus izsniegšanu komisei uh, neplāno ar šo priekšlikumu, un to gribu pavisam skaidri pateikt, neplāno samazināt noteikumu apjomu, ieviešot iespēju vienu uh, tādu tirgus autorizāciju jeb atļauju saņemot. Tas patis, pavisam tā nav, un tas pavisam, pavisam skaidri jāpasaka, tie ir pilnīgi citi noteikumi, un nekādā gadījumā tā nav komisijas vēlme kaut ko šeit mainīt. Bet tas, ko uh, komisija vēlas sasniegt, ir sekojošais. Proti, šai iestādē, kas izsniedz atļauju, vēl pieprasīt vairāk informācijas, un zinātniskā kontekstā vienmēr ir iespējams kaut ko vairāk prasīt. Pat labam nav tādas iespējas uh, nacionālā procedūrā izdot atļauju un vēl kaut ko vairāk gribēt zināt. Pat ja ir kādas aizdomas par uh, to, ka ir kāds risks, bet var būt tādas situācijas zinātniskā kontekstā, kur vēl vairāk informācijas būtu vajadzīgs. Un mēs domājam, ka tas uh, ir ļoti nozīmīgs uh, noteikums un nav plānots nekādā ziņā mm, ļaujot atļauju laišanai tirgu kaut ko samazināt. Tas bija pirmais punkts. Otrais - dati datu bankai. Mēs domājam, ka iekšējā tirgu šodien vairs nav nekādas jēgas vienam un tam, vienai un tam pašam medikamentam vairākas datu bankas uh, reģistrēšanas sistēmas uzturēt, jo ir jau tāda uh, viena, kas funkcionē, nu tās darbība var uzlabot, bet nu katrā gadījumā izšķirīgi mums ir, ka pievienotā vērtība ir, ja vienreiz paziņo centrālajai datu bankai par uh, medikamentu, kas uh, vairākos, uh, vairākās dalību valstīs vai visā Eiropas Savienībā ir uh, pieejama tad tas nezonī, nenozīmē, ka dalība valsts tiktu izslēgts no informācijas novērtēšanas, bet tas nozīmē, ka dalība valsts no vienas centrālas datu bankas Eiropas Savienībā saņem. Trešais punkts. Informācija par zālēm un par pacientu informēšanu. Tātad šī informācija ir milzu izaicinājums, jo tajā uh, var uh, gan riskus, gan arī uh, pozitīvās lietas paziņot. Līdz ar to tas ir tāds vēl lielāks uh, izaicinājums nekā skaidrojums, kā izmantot, piemēram, kādu rotaļlietu vai būvēt, nezinu, kādu būvu. Jo, nu, šeit mēs norodam arī uz riskiem, uz drošības jautājumiem. It īpaši medikamentu jomā ir jārunā par abām lietām. Tas ir ļoti sarežģīti komunicējot. Mēs mēģinam abus aspektus ievērot. Un mēs domājam, ka ir bīstami norādīt tikai uz šo uh, riska aspektu, jo šādā veidā mēs patiesi to efektivitātes efektu. Un parasti ir, un, nu, teiksim, ļoti skā, nu, tāds noteikts iemesls, kādēļ kāds medikaments uh, tiek uh, izrakstīts, uh, ka tad šis pozitīvais efekts, uh, sagaidītais efekts netiek pietiekam daudz uzsvērts. Nākošais punkts - caurskatāmība. Arī šeit mēs saprotam, ir nepieciešama pieeja sabiedrībai noteiktai informācijai, tikai jāpadomā, vai visa informācija no tādas datu bankas ir nepieciešama visai sabiedrībai. Tas var būt. Uh, netika produktīva. Un tādēļ mēs mūsu priekšlikumā esam izvēlējušies tādu formulējumu, kas pieļauj zināmu elastīgumu. Dažkārt pārāk daudz informācijas var būt uh, neproduktīvi, it īpaši tad, kad mēs runājam par blaknēm. Pēdējais piektais punkts - finansējums. Jā, patiesi priekšlikums regulai paredz dažādas farmakovigilances uh, aktivitātes finansēt no nodevas no uh, rūpniecības. Mēs neesam īsti droši, vai tas nozīmē, ka aģentūras um, darbība var tikt iespaidota no rūpniecības puses. Tas koncepts nav. Ja man ir, teiksim, jāmaksā uh, nodevi, ja es uh, no, nu, uh, eh, ja tā, man jāmaksā tāda nodeva par tehnisko uh, apskati, manā valstī pat jāmaksā, ja, mē, ja es vēršos tiesā. Bet nu, es neesmu dzirdējis, ka kāds teikt, ka šīs nodevas dēļ tiesneši būtu uh, ie, uh, spaidojam. Ja es eju uz bibliotēku, es arī maksāju kādu nodevu, bet tas vienalga nozīmē, ka man tā grāmata, ko es paņēmu, jānes ir atpakaļ. Līdz ar to Eiropas līmenī aģentūrai, un mums ir šādas uh, nodevas citās jomās, nevajadzētu uzreiz domāt, ka aģentūra būs atkarīga, jeb tās darbā kaut kā par labu rūpniecībai varētu tikt ietekmēt. Un mūsu skatījumā tas aspekts vēl ir būtiskāks, jo datu bankas kļūst aizvien dārgākas nekā sākumā tika domāts. Un tas var būt ļoti nozīmīgi, lai tāda datu banku funkcionētu, jāatsaucas uz līdzekļiem un ne tikai uz uh, kopienas budžetu, bet arī uz uh, nodevām, ko maksā šajā gadījumā farmaceitiskā rūpniecība. Priekšsētājs, paldies. Rivāzī kundze, vai jūs vēlaties ko teikt pavisam īsi? Jā, pavisam īsi. No vienas puses tas, ko teica kolēģi, un arī komisijas teiktais. Viena tāda izšķirīga lieka par, lieta par detaļu. Atgriežīšos pie detaļām. Mēs runājam daudz par neatkarību un arī par uh, interešu konfliktu, jūs redzējāt, par Eiropas uh, Savienības padomu, par rezolūcijām, par anketēšanu, par konfliktu uh, uh, interešu pasaules veselības organizācijā un arī uh, Eiropas parlamentārs jautājums ļoti nozīmīgi tiek skatīts. Un uh, man jā, liekas, ka jāpievērš uzmanīgi, kas ko maksā. Tās uh, bažas, kādas mums ir, ir tādas, ka būs šī izvērtēšanas komisija un jābūt uh, uh, skaidri, ka tie, kas izvērtē blaknes, blakus efekts, nav tie cilvēki, kuru darbu apmaksā farmaceitisko uh, Uh, rūpnīcas laboratorijas. Un Pasaules veselības organizācija uh, saskarās ar kaut ko ļoti pārsteidzošu. Negribēja dot vārdus tiem, kas nodarbojas ar pandēmijas jautājumiem, lai pa aizstāvētu šo ekspertu privāto dzīvi, bet um, tāda atbildi jau nemaz nav iespējama ir absolūti nepieciešams, lai eksperti, kas būtu šajā izvērtēšanas uh, komisijā par blaknēm, būtu neatkarīgi no farmaceitiskajām laboratorijām, kad dotu viņu biogrāfijas un vārdus. Tā ir visa mūsu ticamība, kas uh, tiek likt uz spēles. Manā skatījumā tas ir būtiski. Par finansējumu. Nu, es neesmu pret to, ka ir nodeva medikamentiem, kas ļautu gan reģionālos un nacionālos centrus finansēt un uh, vigilants. Bet nu nesis 100% apmērā. Jo pretēji tam, ko jūs domājat, ja laboratorija, viena institūcija simtprocentīgi tiek uh, finansēta no nodokļiem, vai jūs gribat vai nē, pēc tam ir cilvēki, kas uh, aģentūras līmenī uzstāsies, jo ir nu pārāk daudz pretrunu. Es esmu par dubultu finansējumu kādēļ, jo no vienas puses valsts jāiesaisna tajā faktā, ka ir tāda farmakovigilants centra viņu valstīs. Un Eiropa iesaistīt, lai tā finansētu farmakovigilanci Eiropas skatījumā, jo veselība nav prece tā, tas nav pakalpojums kā citi. Tie ir pamatelementi un kas jāsaglabā vispārējais nozīmes pakalpojumu kom, nu, kom, uh, kontekstā. Tagad par informāciju. Jauniem medikamentiem tas ir absolūti nepieciešams. Pacienti, mēs visi esam pacienti, mēs visi esam pacienti. Šodien, rīt visiem būs nepieciešami kādi, pacient, uh, kādi medikamenti un uh, tie, kas ir smagi slimi tie gāja ļoti ātras slēmas. Ah, un šeit ah, tie ir medikamenti, ah, un šeit tā atsauc uz citiem nav tāda, kāda ir pieņemta. Tātad esmu uh, piekrīt tam, ko jūs teicāt šai jautājumā. Un par laišanu tirgu 21. pants jāmaina, jā, lai tas pieļaut izņēmums. Un farmaceitiskām laboratorijām jo visādi citādi ir pārāk ilgi gaidīt medikamentu. Mēs neesam, uh, lai laboratorijas farmaceitiskās darītu vēl bagātākas. Mēs esam, lai aizsargātu pacientu veselību, jāsabalansē šīs intereses. Un uh, tad 21. uzsver, nu, manuprāt, uh, asociācijas ir ļoti, ļoti jūtīgas attiecībā uz šo punktu. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Paldies. 3. februārs 2012. Eh, var vēl iesniegt grozījumus, tā ir pēdējā informācija. Līdz ar to 17. punkts viltot medikamenti. Referente Zatorī kundze. Satorī kundze, lūdzu, jums vārds. Pirmā runātāja jūs esat. Paldies, eh, priekšsādātāji. <clears throat> Visbeidzot, pēc eh, vairākām izmaiņām darba kārtībā. Uzklausīšana dēļ mēs varam runāt par atzinu priekšlikumu, lai par juridisku struktūru uh, Eh, korekciju, lai izvairītos no falsificētu medikamentu laišanas tirgu. Eh, tas ir ļoti eh, nozīmīgi gan cilvēku veselības dēļ, gan arī saprotam citu iemeslu dēļ. Šodien mēs uzskatām, ka šobrīd aptuveni pusotrs miljonus katru tiek pārdots ar viltotām zālēm. Informācija norāda, ja mēs efektīvi derīgosim, tad 2020. gadā šis skaitlis sasniegs 40 miljonu viltotu zāļu iepakojumu. Tas ir tādā ļoti pozitīvā perspektīvā skatoties. Eiropas komisijas reakcija ir pasvītrot šīs parādības E, iemeslus. Piegāžu ķēde ir ļoti sarežģīta, to es vēlos norādīt sākumā. Un vienmēr arī e, nav skaidrs to sākums ir ārkārtīgi daudz iespēju gūt peļņu šajā no e, sektorā, kas nodrošina peļņu visiem, kas gribētu falsificēt medikamentus, un sankcijas ir praktiski vai nu vispār nē, nēsošas vai arī neefektīvas. Komisijai mēs norādījām vairākus vājos punktus, un mēs šajā sakarā arī norādījām tos, kuru sakarā mēs vēlamies iesaistīties ar manas piedāvātiem grozījumiem konkrēti. Tādu ir 41. Vispirms bija nepieciešams skaidri definēt un pilnīgi vienna, viennozīmīgi definēt to, ko mēs, ko mēs saucam par viltotām zālēm definējumu dažādiem tematiem, kas ietilpst šajā e, piegāžu ķēdē. Tirgotāji, paralēlie tirgotāji. Tas viss ir redzams 9. grozījumā. Es gribēju arī precizēt dažādu sastāvdaļu atbildāti, atbildību nelegālajā piegāžu ķēdē ir nepieciešams, lai ikvienam būtu licence darba veikšanai un lai tiktu apvienotas labās prakses, kas tiktu definētas Eiropas līmenī. Es uzskatīju, ka ir nepieciešams stiprināt un vispārināt e, kontroles un inspekcijas, jo, manuprāt, e, tas ir vienīgais efektīvais līdzeklis, kas ir mūsu rīcībā. Tā tad es no vienas puses piedāvāju svītrot akreditācijas instanci. Jo, manuprāt, tas tā ir nederīga. Šī inspekcija, kas būtu jāveic uzņēmumos, ko pieprasītu komisija, lai izvērtētu e, produktu kvalitāti. Un kontroli varētu īstenot pati ražotāja firma, jo ja mēs runājam par uzņēmumu, kas atrodas Eiropas Savienības iekšienē. Taču eh, tas varētu radīt papildu grūtības. No otras puses, uzskatu, par, ka ir būtiski, kā arī to norādījam. Eh, kā tas tika norādīts rakstiskajā deklarācijā, ko pieprasa parlamentārieši vispārināt ražošanas vietas ārpus Eiropas Savienības un gūt garantijas gan par farmaceitiskiem produktiem, gan medikamentiem, gan citiem, kuriem ir nepieciešams noteikti e, izsekojamība. Šajā sakarā jānorāda, ka Eiropas komisija pagaidām vēl nav mums sniegusi skaidrojumu, neraugoties uz mūsu jautājumu, kāpēc atbildīgā aģentūra neuzskata eh, to, ka 700 ir uzskaitījusi 714 ārvalstu uzņēmus, lai gan mēs esam, mūsuprāt, ir 15 līdz 20 tūkstoši dažādu uzņēmumu ārpus Eiropas Savienības. Tāpēc eh, tiešām vajadzētu eh, padarīt pār vispārīgām un visaptvarošām šīs kontrolas, un, manuprāt, tas ir pilnīgi nepieciešami. Eiropā un citās valstīs, Savienotās valstis, Japāna, Austrālija, Kanāda, ar kurām mēs varētu konsolidēt savstarpējās atzī, atzīšanas nolīgumus un ar tiem varētu garantēt e, inspekcijas visās ražošanas vietās, e, kur tiek ražo, ražot aktīvi farmaceitiskie līdzekļi. Man tika apstiprināts, ka lai šo darbu uzsāktu, būtu nepieciešami ļoti daudz inspektoru Eiropas līmenī. Tad ir vēl citi punkti, bet šie ir galvenie. Tālāk ir tāds punkts kā pārdošana internetā, 41. grozījums. Medik recepšu medikamenti un tie, kuri tie, kurus pārdod tiešā veidā ražotājs slimnīcai. Tāpat eh, paralēlā tirdzniecība, direktīvas spēkā stāšanās un piemērošana, un es domāju, ka šeit visur ir termiņi krietni vien jāsamazina. Es atgādinu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts uz 3. februāru pulksteni 12. un galvenais mērķis grozījumiem ir precizēt eh, sekundārus jautājumus. Taču ir viens jauns elements, kur es gribētu pievienot klāt. Tas attiektos uz labu ražošanas prakšu izveidošanu, kas varētu garantēt farmaceitisko produktu kvalitāti un tajā pašā laikā ņemt vērā faktu, ka atsevišķas vielas nav ar terapeitisku raksturu. Lūk, es vēlos eh, norādīt, ka 13. novembrī es uzdevu komisijai prioritāru motisku jautājumu, lai noskaidrotu, kā tad var, kā tad eh, izrādās, ka komisijā tiek uzskaitīts vietu skaits um, kas ražo šīs eh, substances ār, ārzemēs, vienā vietā norādot 15-20 tūkstoši, citā vietā 714. Man tika norādīts, ka to ir izvērtējis ķīmiskā rūpniecība un Eiropas rūpniecība apzinās to, ka pati ķīmiskā rūpniecība šos datus apstrīda. Es veicu pārbaudi un gribu norādīt, ka gan uh, ķīmiskās rūpniecības pārstāvi piekrīt tam, ka ār, ārvalstu ražošanas vietu skaits nepārsniedz 800. Ja tā tas ir, tad tas viss ir pilnīgi veicams mūsu kontrols un inspekcijas funkciju ietvaros. Paldies! Paldies! Tagad Fortas kundze. Um, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentē, ne tikai par šiem komentāriem, bet arī ļoti atvērto veidu, kādā viņa strādāja rakstot šo ziņojumu un kontaktējoties ar parlamentu deputātiem. Un gribētu pateikties arī nozars pārstāvjiem, gan lielo zāļu ražotāju pārstāvjiem, gan arī piegādes uzņēmumiem par informāciju, kur viņš mums sniedza, lai labāk mēs varētu izprast šo nozari. Uh, un pat, pateicos arī um, mediķiem, um, man varētu apvainot um, par to, ka man ir kaut kāda insider informācija. Um, man, e, mans vīrs ir uh, ārsts, kas uh, um, arī izraksta zāles vēža pacientiem. Es vienkārši gribēju jūs informēt par šiem faktiem. Pāris daži tādi nelieli punkti, kurus gribēju piebilst, un mēs varbūt arī iesniegsim arī grozījumus. Vispirms 28. grozījums, kas ir šis te ļoti svarīgais sabiedrības apziņas jautājums, lai cilvēki apzinātos, ka ir šāda problēma. Tā ir mūsu paša pieredze apvienotajā karalistē, eh, ka zāļu ražotāji ir eh, veic, veikuši ļoti veiksmīgas uh, informācijas kampaņas, lai veicinātu apziņu par viltotiem uh, medikamentiem, kamēr uh, valstī nepietiek vienmēr finansējums, un arī privātais sektors tad līdz ar to finansē paši šādas kampaņas. Uh, es gribētu tādu formulējumu, ka uh, šeit vajadzētu noteikt, ka privātais sektors finansētu šādas kampaņas, un varbūt komisija un parlaments uzraudzītu šo finansējumu. Varbūt tāda pieeja būtu vislabākā. Otrakārt, kontroļu un inspekciju jautājums. Es piekrītu, ka tas ir ļoti būtisks aspekts. Paldies referentei par paveikto darbu, nosakot, cik daudz kontrolēm ir jābūt. Es arī saprotu, ka mums nevajadzētu sagaidīt, ka trešās valstis uh, veiktu plašāku kontroļu režīmu, nekā mēs šeit veicam Eiropas Savienībā. Ja mēs to prasītu, tad to varētu uzskatīt par protekcionistisku pasākumu, un tas varētu um, sniegt zinām ietekmi. Tātad mums ir jāskatās, lai šie režīmi darbotos un neuzliktu pārāk liels lodzi un, un uh, lai nebūtu pārāk uh, lieli riski. Uh, Sarežģītāks ir jautājums par aptvērumu, un tas ir tas jautājums par to, vai tai vajadzētu būt uh, jomai, kas skar uh, recepšu medikamentus vai arī bezrecepšu medikamentus. Ļoti skaidrs ir tas, ka dažādās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi veidi, kādā uh, veidā uh, klienti var iegādāties bezrecepšu medikamentus, piemēram, apvienotajā karalistē un Nīderlandē. Uh, ir tāds eh, diezgan liberāls veids, kā cilvēki var iegādāties, piemēram, aspirīnu vai panadolu. Um, es nezinu, kaut vai degvielas uzpildes stācijā vai stūrveikaliņā. Un, eh, ja mēs eh, Tagad iekļausim šeit visparastākos, vienkāršākos bezrecepšu medikamentus uh, un noteiksim tādu pašu drošības līmeni kā recepšu medikamentiem. Tas varētu uh, būtiski ietekmēt uh, daudzas dalībvalstis, kurās varbūt iepriekš bija vienkārši nopirkt vienkāršus medikamentus. Es tiešām augstu, augstu novērtēju komisijas uz risku balstīto pieeju šeit, proti, ka tas ir risks, ka viltotie medikamenti tiek uh, laisti tirgu. Un, uh, ja šeit ir tāds uh, saraksts sastādīt, tas varētu būt tas veids, kā rīkoties. Paldies par darbu, bet mēs noteikti iesniegsim vēl grozījumus. Paldies! Dankazie, kolīga Čak. Paldies, Kacimarkākis kungs, lūdzu. Pozicinā. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribētu sveikt referenti par to, kādā veidā viņa ir uh, šos jautājumus risinājums, daļai ļoti labi uh, <clears throat> grozījumi, uh, jo tas skar to galveno programmu. Proti tas, kas līdz šim nav bijis pieejams, proti internets. Internets ir bijis tas, tā, tā galvenā vietne, kur tā viltotie medikamenti ir izplatīti. Un es domāju, ka mums nepieciešama tāda dubulta um, pieeja no vienas puses ir e, pacienta apziņa, zināšanas, informētība par to, ka ja internetā, nesertificētā interneta aptiekā m, mm, pērk, tad briesmas ir, ka viltots e, medikaments tiek nopirkts un apdraudējums ir liels arī pašam. Līdz ar to redz arī, ka citas politiskās grupas tādā pašā izpratnē virsās. Tātad internet tā iekļaušana, to atbalstam ļoti plaši. Komisija līdz šim mm, bažījās, jo ne katrā valstī interneta tirdzniecība ir atļauta, bet vienalga pārobežu kontekstā arī var notikt um, pasūtījumi, un tas ir iekšē tirgus jautājums. Un vēl uh, šie drošības uh, noteikumi. Tiem jānovērš divas lietas. Pirmkārt, uh, augstākas izmaksas, kas maksās uh, šo. Uh, lielāko izmaksu faktori. Mums jādomā par vienotu Eiropas sistēmu. Es domāju, ka tā tas ir nepieciešams. Un uh, vairāk jāizmanto šie masu efekti. Un no otras puses ir jānodrošina tāds, ka dakti nav uh, izsekojami. Respektīvi mums ir jābūt skaidrībai, no kurienes produkts ir, bet to, ko mēs nevēlamies, to pavisam skaidri teikšu, lai pacients, klients ķēdes galā arī tiktu ietverts pie aptiekas jābūt punktam, jo visādi citādi saskarsimies ar uh, datu aizsardzības problēmām. Jo tad varētu izsakot, kas ko ir uh, pircis, un mēs uh, tad nonākt situācijā, ka tie, kuriem uh, tā nevajadzētu šādiem datiem pieiet, varētu tādus datus iegūt. Paldies. Priekšsēdētājs Merkis Kundze. Thank you, uh, uh Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribētu pateikties Matijas kundzei, kura vidas komitejā ir uzrakstījusi lielisku ziņojumu. Kā jau tika teikts, nozars pārstāvju un patērētāju organizācijas mums ir ļoti palīdzējušas. Gribētu sākt ar dažām lietām, kuras tiešām atbalstu Sartorī kundzi un arī iepriekšējais runātājs. Internets um, tiešām ir ļoti aktuāls jautājums šeit, kā jau tika teikts. Tā, tas ir tas uh, ceļš, kā var iekļūt Eiropas izplatīšanas sistēmā, un tāpēc ir ļoti labi, ka tagad ir zinām vienošanās, vismaz man šķiet, ka ir šāda vienošanās par to, ka tas tiks iekļaut šajā direktīvā. Ļoti labi, kas ar to arī kundze uh, nosaka uh, atšķirību starp tirgotājiem un brokeriem, jo ir šajā ķēdē daži posmi, kas ir izlaisti, un tie noteikti arī būtu jāiekļauj šajā direktīvā. Paldies, Sartorī kundzei, par to. Pilnībā jums piekrītu, ka tiešām uh, Tātad laba uh, ražošanas prakse. Un uh, šeit ir jābūt arī palīgi līdzekļiem. Tagad par tām lietām, kur es nepiekrītu. Er, izmaksu faktors ir svarīgs patērētājiem, jo patērētājs taču apmaksās visas izmaksas, kas būs radušās. Piemēram, papildus kontrols, tas taču viss maksā. Man šķiet, ka mums ir ļoti laba kontrēļu un auditu sistēma jau tagad eh, ar eh, kvalificēto personālu un visa šī te sistēma, ko mēs pavisam nesen ieviesām, šķiet darbojas. Tas nedarbojas visās valstīs, bet eh, dažās valstīs tas nedarbojas, un man šķiet, ka ja tas tā ir, tad uh, Mums eh, vajadzētu vienkārši eh, ieviest izmaiņas sistēmā un uzlabot tās darbību. Es nekādā ziņā nepiekrītu, ka mums ir jāveido pavisam jauna kontroļu sistēma, kas būtu vēl smalkāk izstrādāta kā līdzinējā. Protams, mums ir eh, jāpārbauda, pacientu veselība ir ļoti svarīga, bet uh, vienmēr ik pēc trim gadiem pārbaudīt visas ražotnes. Pats FTA piebil, atzīst, ka tas ir neiespējams uzdevums, un pat uh, aktīvi strādājot, viņi var pārbaudīt 8% gadā. Tātad, ja mēs censtos pārbaudīt visas ražotnes, tas aizņemtu 30 gadus. Uh, Būsim pragmātiski un skatīsimies, kā var atrast tādus praktiskus risinājumus. Un kā Fords kundze teica, paturēsim prātā šīs direktīvas aptvērumu, proti mērķis ir novērst viltojums un nevis novērot un kontrolēt visas ražotnes. Un tāpēc es gribētu aicināt nepieņemt pārspīlētus pasākumus, uh, bet skatīties, kas ir iespējams visā šajā te inspekciju, kontroļu un audita sistēmā, kas mums ir, un uzlabot to, kas tur ir uzlabojams. Vēl gribēju atbalstīt to, ka ir jānošķir recepšu un bezrecepšu medikamenti, kā Matijas kundze teica, vīdes komitejā mums vajadzētu Uh, pārvērtēt pēc pieciem gadiem, vai bezrecepšu uh, medikamentus vajadzētu iekļaut direktīvā, un tos, ka tagad nevajag iekļaut, to es atbalstu, tas ir ļoti labs risinājums. Tad mums šķiet, uh, dažkārt runājot par aptvērumu un par sodiem, mums ir zināmas definīcijas problēmas, kas tad ir viltots produkts. Uh, viltots produkts, un tagad es uh, uh, citēju Pasaules veselības organizācijas uh, organizāciju, tas ir uh, apzināti viltots produkts, produkts. Tātad tas nav uh, viltots tāpēc, uh, ka būtu pieļaut kaut kādu kļūdu ražošanās, tas ir apzināts viltojums. Paldies par uzmanību. Vai varu komisijai vēl īksti dot vārdu? Atkal Fūringa kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji kungs. Atsaukšos uz trīs līdz četriem punktiem par definīciju, definējot uh, viltotu medikamentu mums ir nozīmīgi, lai būtu skaidrs, ka tas, ko mēs ar to saprotam, proti produkta viltojums nav saistīts ar patentiem, ar intelektuālo īpašumu un markām. Mēs nodarbojamies ar pavisam citu tēmu un tādēļ esam pateicīgi par diskusiju par definīciju. Un diskusija e, virzās pareizā virzienā un ir skaidrs, ka šeit neiet runa par patentu pārkāpumiem vai uh, marku tirdzniecību tiek runāts par produktu, kas uh, nav izgājis reģistrāciju. Tas par definīciju. Par inspekcijām, jeb pārbaudēm. Jā, patiesi sistēma Eiropā veidojas tā, ka katrs a, ražotājs a, atsauc uz a, speciālistu, kas ir atbildīgs par to, ka visas sastāvdaļas uh, Uh, atbilst noteiktai kvalitātei. Tas tā ir noteikts Eiropas medikamentu uh, juridiskajos aktos. Un tādēļ uh, ne visos piegādātāju uzņēmumos tas tā ir paredzēts, tā tas ir noteikts direktīvā. Dažkārt tiek teikts, ka šīs pārbaudas visur pasaulē visiem piegādātājiem vajadzētu veikt un visiem, kas piedāvā aktīvās vielas. Mēs domājam, ka tas pat labam nav iespējams ar tiem resursiem, kāda ir mūsu rīcībā. Tādēļ mēs domājam, ka vajadzētu saglabāt šo sistēmu par atbildīgo personu, bet inspekcijas, protams, stiprināt. Jā, to atbalstam. Bet mums jānovērš tāda situācija, kad uh, kāds uh, ražotājs var importēt tikai tad, kad ir veikta pārbaude. Līdz ar to mēs uh, radītu lielu problēmu ar uh, izēvielu apgādi Eiropā, jo mm, fakts ir tāds, ka daudzas izēvielas pat labam tiek uh, ražotas tikai trešajās valstīs. Par skaitļiem ir ļoti dažādi dati. Raugoties uz jaunajiem skaitļiem, jānorāda uz tikai divām lietām. Pirmkārt, tiek pārbaudītas nevis iekārtas, bet produkciju iekārtas. Dažkārt iekārta var sastāvēt no ļoti daudzām atsevišķām uh, daļām, un katra no šīm atsevišķajām uh, darba līnijām jāpārbauda, jeb iekārtām jāpārbauda, un um, jādefinē, kas ir šī e aktīvā viela trešajā valstī. Jo pēkšņi mēs saskaramies ar pavisam mazu uh, aktīvu vielu skaitu, atkarībā no definīcijas, un vēl viens skaitlis. Pat labam mūsu inspektori, kas mūsu labā strādā un kuri inspekcijas ir tādas, ka tās ir Eiropas padomas pakļautībā. Viņi pārbauda 400-500 iekārtas. Un ļoti skaidr, pilnīgi skaidrs ir, ka tās nav visas, kas eksistē pasaulē. Un katrā gadījumā ir daudz, daudz vairāk nekā tas skaidrs, kas dažkārt cirkulē. Mūsu ietekmes novērtējumā mēs pieņemam, ka ir līdz 20 tūkstoši ražošanas līniju trešajās valstīs. Un ievērojot to, mēs domājam, ka tagad nav iespējams tādu obligātu uh, inspekciju ieviest. Par internetu. Un tas ir priekšpēdējais punkts. Mēs esam atklāti dažādām kampaņām, un, uh, kas ir vērsts uz labo, uzlabojumiem. Uh, ir dažādas kampaņas attiecībā uz uh, internetu izmantošanu un klientu dalību. Tas ļoti, ļoti dažība. Dažās dalību valstīs tas vispār ir aizliegts, un tad ir dažādas, teiksim, gradācijas. Bet, nu, principā situācija ir tāda, ka mēs par to varam diskutēt. Pēdējais punkts - laika grafiks. Tāpat kā inspekcija gadījumā, mūsu mm, lūgums ir būt realistiskiem. Uh, Dažu mēnešu laikā mēs nevaram izveidot inspekciju režīmu. Dažu mēnešu laikā mēs nevaram noteiktus uh, medikamentus vai visus par, aprīkot ar uh, Uh, informāciju. Tas ir nu, tāda ilgāka laika grafika jautājums. Bet, protams, ka esam vienoti domā, ka tam jānotiek pēc iespējas ātri. Priekšstāties, paldies. Satorī, kundze, vai jūs vēlaties kaut ko vēl piebilst? Paldies, eh, priekšsēdētāji. Pateicos visiem kolēģiem par ieguldījumu un par teikto. Un es domāju, ka es tad centīšos eh, jūsu piezīmes arī iestrādāt līdz nākamajai reizei, kad par to diskutēsim. Tātad 3. februārs ir grozījuma iesniegšanas termiņš, kā Sartorija kundze jau teica, tad ir 18. punkts, tagad jāskata informācijas un sakaru tehnoloģijas intensīvāka izmantošana, lai sekmētu pārēju uz energoefektīvu ekonomiku, kas rada zemes oglekļu emisijas. Referentai vārds lūdzu. Ehm, Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs saka Tojas kundze. Es strādāju pie ziņojuma. Šodien mums ir pirmā viedokļa apmaiņa par šo tematu. Šeit ir runa par um, diviem komisijas dokumentiem. Pirmkārt, tas ir komisijas paziņojums, uh, kas uh, bija pagājušajā gadā, un arī komisijas ieteikums, jeb rekomendācijas, kuros ir virkna priekšlikumu. Šeit ir runa par informācijas un sakaru tehnoloģiju izmantošanu, jeb IST izmantošanu, lai atvieglot pārēju uz energoefektīvu ekonomiku, kas rada zemesloka emiksijas. Varbūt sākumā dažas piezīmes Mums kā komitejai ir jāgatavo ziņojums un uh, ir enerģētikas un klimata mērķi. Un, protams, ka Eiropa uh, vēlas noteikt sev ambiciozus mērķus un uh, ir šie 2020. gada mērķi. Šeit ir runa par energoefektivitāti, par enerģijas taupīšanu Un mums vajadzētu šeit noteikt saistošākas vērtības gan energoefektivitātes, gan enerģijas taupīšanas jomā. Uz šiem aspektiem tad es galvenokārt arī koncentrējos, un to darīšu arī ziņojumā. Protams, pievērsīšos eh, jauninājumu elementiem. Mēs esam tā komiteja, kas ir atbildīga arī par jauninājumiem, jeb inovācijām, un eh, IST gribētu nostādīt eh, priekšgalā, priekšplānā. Tas ir sektors, kurš um, balstoties uz uh, ekonomiskajām aktivitātēm, uh, tātad informācijas un uh, sakaru tehnoloģijas, tas var kļūt par tādu uh, sektoru, kas var uh, radīt enerģijas taupī, ietaupījumus, jo tad uh, kaut kādu produktu ražošanai varētu vajadzēt mazāk enerģijas. IST, protams, var attīstīties vēl tālāk, un uh, šīs tehnoloģijas uh, tad arī tiks iekļautas citās jomās, lai tur vieglāk sasniegtu energoefektivitātes mērķus. Tātad IST ir zināma uh, katalizatora funkcija energoefektivitātes jomām. Protams, ir arī šie te uh, kvantitatīvie efekti. Ja mēs runājam par mērķiem, eh, tad ir vajadzīgi arī mēri instrumenti, lai varētu konstatēt, vai mēs sasniedzam šos mērķus vai nē. Un ja mums būtu šādi kontrolas un mērījuma instrumenti, tad mēs varētu arī tādu standartizētu pieju eh, pieņemt valstīs. Un tad mums būtu salīdzināmi fakti. Uh, un dati. Ja, ja tas mums neizdosies, tad Eiropas Savienība uh, zaudēs ticamību. Mēs nosakām mērķus, bet nespējam izmērīt, vai tad mēs tos sasniedzam. Tas taču arī nav efektīvs darbs. Es domāju, ka šeit galvenokārt ir runa par energo efektivitāti. Uh, kā tad to varētu uzlabot vēl šajā jomā? Komisijas paziņojumā un arī eh, rekomendācijās ir runa par eh, energopatēriņa pārbaudāmību, tātad, lai varētu tiešām izmērīt un konstatēt, cik tad mēs patērējam un ko tad varētu ietaupīt, lai arī gala patērētājs varētu pielāgot savu patēriņu un tādējādi varētu veicināt eh, zinām rīcību. Uh, Un tad mums ir jādomā, kā abas šīs svarīgās nozares, proti um, mājokļi un uh, transports, kā informācijas un sa sakara tehnoloģijas varētu izmantot abās šajās nozarēs, lai veicinātu energoefektivitāti. Mēs zinām, ka enerģijas patēriņš ēkās, dzīvokļos uh, ir apmēram 40% no kopējā patēriņa, runājot par elektroenerģiju. Satiksme eh, tad eh, aizņem 60%, bet eh, tie, protams, ir lielie patērētāji. Kā jau teicu, tātad būvniecības ēku sektorā un transportā, jeb satiksmes jomā ir šies te patēriņš. Uh, Tie ir svarīgi sektori un vajadzētu pārbaudīt, kā IST varētu veicināt ietaupījumus enerģijas izmantošanā. Šeit nav runa tikai par patēriņa kvantitātes uh, samazinājumu, bet šeit ir vēl viens interesants aspekts abos šajos dokumentos, un to es gribētu uzsvērt arī ziņojumā. Tātad uh, jāskatās ne tikai uz piedāvājumu, bet arī uz pieprasījumu. Un visbeidzot ir jājautā, kā var radīt instrumentus un veidus, ar kuru starpniecību patērētā izmantojot IST. Tātad šeit nav runa tikai par uh, šo te vēlmu, bet par instrumentiem, kā patērētāji ar attiecīgiem instrumentiem var uh, samazinātu patēriņu, tātad tērēt mazāk enerģijas, nepazeminot savu dzīves standartu. Patērētāji šeit mēs izšķiram privātpersonas un institucionālos patērētājus, piemēram, valsts un pašvaldību iestādes, un trešā grupa ir uzņēmumi, tātad privātie uzņēmēji, kas ir ražošanas sektors. Un arī šeit eh, daži eh, vēlas, eh, lai tiktu piedāvāti papildus pasākumi. Tur es gribētu nedaudz iedziļināties. Šeit mēs varam runāt par privāto sektoru, kur varētu izmantot viedos skaitītājus, un cita iespēja būtu institucionālo patērētāju sektorā uh, piemēram, iepirkuma procedūrā jau vērsties uz, vērsties uz to, lai pakalpojums sniedzot, pakalpojums sniedzēji, tātad varētu jau attiecīgi iepirkuma noteikumiem, piemēram, veselības aprūpē vai citās strateģiskās jomās kaut ko uzlabot. Ko tad institūcijas šeit varētu uzlabot? lai varētu izmantot tehnoloģiskus jauninājumus, lai taupītu enerģiju. Un uzņēmumos tur jau ir virkne labu projektu, un es domāju, ka ir būtiski Eiropai un daudzām Eiropas valstīm, arī manai valstī, kur ir daudz uzņēmumu, kas patērē ļoti daudz elektrības, un tas, protams, arī ietekmē izmaksu pusi. Tātad par šādiem jautājumiem es domāju, un komisijas dokumentos tiek noteiktas dažas saistības un termiņi. Šeit ir runa arī par uh, tādu kā schēmu, jeb sistēmu, kur tiek noteikti dažādi posmi. Pirmā piezīme par to, Tātad jādomā par to, vai tas būs attiecināms uz visiem, vai uh, tie būs specifiski nosacījumi. Komisijai šajā jautājumā vajadzētu varbūt konkrētāk padomāt. Mums ir uh, jāformulē mērķi, bet jāpasaka arī, kā tad tos sasniegt. Šeit ir virkne labu ideju, bet tās vajadzētu vēl attīstīt tālāk. Šeit tiek teikts, ka uh, dalību valstī vajadzētu uh, Tātad dalību valstīm um, vajadzētu censties vienoties, kas attiec uz konkrētiem sektoriem, tātad, piemēram, iestē izmantošanu būvniecībā, uh, transporta sektorā, tātad kā panākt, lai uzņēmumi pieņemtu konkrētus pasākums, plānus un uh, um, īstenot alternatīvas pasākumus. Šīs lietas vēl nedaudz jātīst tālāk, šis IST temats. Visām valstīm vajadzētu līdz kaut kādam zināmam brīdim vienoties, bet to mēs uh, tiešām varētu konkrētāk definēt. Protams, ka tas viss uh, tagad ir tāds uh, Uh, aiz matiem pievilkts varbūt salīdzinājums, bet vajadzētu paturēt prātā Lisabonas stratēģiju, uh, ja mēs runājam par šiem mērķiem, un tad katrai valstī ir jārūpējas, lai tas tiktu īstenots. Es domāju, ka mums uh, vajadzētu noteikt labākus termiņus. Priekšādātāji kungs, vai man ir kādas pāris minūtes vēl? Es vēl šo to gribētu piebilst par savu uh, ziņojumu projektu. Tas vēl nav gatavs, bet es uh, gribētu piedāvāt, lai komisija vēl šajā gadā uh, nosauktu tādu kā saistošu uh, kalendāru, kas attiec uz termiņiem un attiecīgiem pasākumiem un sektoriem, un tur vajadzētu parādīties arī zināmām saistībām. Es domāju, ka šeit uh, ir runa arī par to, ka uh, Uh, sabiedriskajām uh, institūcijām, valsts un pašvaldību iestādēm vajadzētu uh, pieturēties pie šiem mērķiem, jo tās bieži vien ir pirmās, kas tos pārkāpj. Šeit ir ļoti daudz vēl kaut kas panākams par labu pilsoņiem. Runājot par standartizāciju, par normām. Tur tiek teikts, ka uh, tur mēs vēl esam pašos, pašos sākumos, tātad mēri instrumentu standartizācija, uh, piemērotā Eiropas līmenī vēl nav bijusi iespējama. Es domāju, ka varbūt pat ja neformāli, bet tomēr vajadzētu jau sākt padomāt par to, ka energoefektivitāti varētu mūsu plānošanā iekļaut kā obligātu mērķi. Šeit tas ir tā vispārīgāk formulēts, un varbūt par to vajadzētu tā konkrētāk diskutēt. Protams, ar prieku gaidīšu kolēģu uh, komentārus, un šeit noteikti ir e, pozitīva aspekta komisijas dokumentos, un mēs kā parlaments varbūt varētu palu, parūpēties par to, lai tas viss būtu vēl efektīvāk un nedaudz striktāk formulēts. Kariņkungs, lūdzu. Paldies, sēdētāji. E, paldies e, arī referents kundzei. Eiropā mums ir ļoti daudzas stratēģijas. Viņas ir nosauktas pēc pilsētām, ļoti bieži reizēm arī pēc gadskaitļiem. Nu, mūsu enerģetikas jomā mums ir šī saucamā 20-20-20 stratēģija. Līdz eh, nu, tagad desmit gados jāizpilda. Nu, varētu teikt, ka tā tempa, ko visi mīl runāt šajā stratēģijā, ir par atjaunojamo energoresursu īpatsvaru palielināšanu. Nu, varētu teikt, tā ir tāda seksīga tēma. Eh, energoefektivitāte eh, Par to visai daudz nerunā, daļai to nesaprot, daļai liekas, tas ir tik ļoti banāli, nu, izslēgt gaismas, gan jau ietaupīsim. Eh, šis ziņojums, ko, vai paziņojums, ko komisija ir eh, sagatavojusi, ir eh, ļoti interesants un atbalstāms, jo viņš tieši izceļ energoefektivitātes nozīmīgumu un arī kādā veidā mēs šo mērķi, tas ir 20% samazināt kopējo patēriņu, varam arī sasniegt, izmantojot uh, informāciju un sakaru uh, tehnoloģijas, IST. Um, ko tas nozīmē? Uh, nu, no vienas puses mēs zinām, ka paralēli ir direktīva, kas mums, uh, tad, kad mēs viņu pieņemsim, mums būs labāk un precīzāk noteikt uh, ABC, nu līdz G vai F uh, uh, skala pēc kā mēs varēsim noteikt jaunus elektroierīces vai, vai siltumapgādes tehniku. Un tas ir ļoti labi. Mēs varam ietaupīt uh, elektroenerģiju, nopērkot jaunu energoefektīvāku iekārtu. Eh, otrs veids, kā mēs varam ietaupīt eh, eh, energoresursus, ir tas, ko šis ziņojums uzrunā, ir gudrāk vai labāk, efektīvāk izmantot arī esošās iekārtas. Un kodolā, ka es to saredzu, uh, eh, IST izmantošana ir tieši saistīta ap, ap tiem saucamajām uh, eh, viedām uzskaitēm, angliski smart, smart meters. Uh, šeit uh, tā sāls būtība ir, ka šīs uzskaitas dod patērētājiem reālā laikā informāciju par savu patēriņu. Un Kaut gan šādas tehnoloģijas jau ir, mēs zinām, ka daudz kur Eiropā, arī man tai skaitā, uh, tā, saka, mājās šādas iekārtas nav. Man ir, kā saka, tā simgadīgā ierīce, kas tikai saskaita, cik kilovats stundas vai uh, e, uh, e, e, siltuma daudzumu es esmu, teiksim, mēnešu griezumā izmantojis. Bet viedās uzskaitas dod reālajā laikā informāciju gan patērētājam, gan ražotājam, kas, teiksim, nu, tādā idealizētā pasaulē ļautu ražotājiem uzstādīt mazāk kapacitātes labāk izmantojot esošās jaudas diennakts griezumā, piedāvājot patērētājam iespēju pirkt uh, lētāk enerģi, ener, elektroenerģiju naktī un uh, mazgāt veļu, mazgāt traukus un tā tālāk uh, eh, naktas stundās, kamēr guļ, mazinot nepieciešamību lielai kapacitātei, kas naktī stāv lieka. Trūkums, kas mums ir Eiropā, ir, ka šiem viedām uzskaitēm mums šobrīd nav vienots standarts. Tas, ko arī eh, eh, referenti minēja. Eh, un komisija viņa piedāvā dalībvalstīm noteikt vienotas standartas šiem skaitītājiem. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi un ļoti atbalstāmi, jo ar vienotiem standartiem mēs zinām, ka šīs tehnoloģijas arī daudz ātrāk izplatīsies un viņas būs, kas saka, arī tiks izmantotas. Protams, ar viediem tiem skaitītājiem mums arī uh, paveras iespēja uh, uh izveidot uh, uh, elektroenergo tīklus, kuras labāk var izmantot atjaunojamos energoresursus. Mēs zinām, kā piemēram saules ražota elektrība, viņa tiek ražota tad, kad saule spīd, vējš tad, kad vējš pūš, un tas mainīgums ražošanā, ja ir vēl klāt tā informācija par reālā laika patēriņu, pat sīkos griezumo, e, sīkajā griezumā, tas ļoti palīdzētu arī šo, te, kā saka, to gudro tīklojumu attīstībai. Tātad e, visnotaļ e, atbalstāms paziņojums no komisijas puses, īpaši tas konkrēti, lai, kā saka, piedāvājums noteikt vienotas standartus viedajiem skaitītājiem. Paldies! Danke, Claude Thomas. Paldies, Klots Turmers, lūdzu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmā lieta, kas ir jāzina, kad jūs eh, vienreiz eh, kaut ko meklējat Google meklētājā, tas eh, ir, ja jūs kāds pāris stundas dedzinātu vienu spuldzīti. Tātad IKST ir saistīts ar arī lielu enerģijas patēriņu. Tātad eh, tāpēc mums ir jāparūpējas eh, par to, lai šie tie lielie datorcentri, kas visur eh, parādās, tiktu optimizēti. Ir dažādas tehnoloģijas, tur var ar mazākām eh, vienībām, kas ir satīklotas, eh, tādējādi var ietaupīt enerģiju. Es domāju, ka pirmais, kas ir jādara šai te IST nozarei jārisina pašai savas problēmas un eh, ele elektrības patēriņš, ko rada pašti šī nozara, ir jāsamazina. Tas ir svarīgi. Tad, tad eh, nevajag runāt tikai par pakārtotajām nozarēm, ir jārunā arī par šo te pašu nozares, IST nozares elektrības patēriņu. Es eh, Kariņa kungam piekrītu, ka būtiskākie ietaupījumi uh, ko dos IST, uh, būs tieši šīs te procesa tehnoloģija izmantošana. Tātad es, piemēram, ražoju tēraudu vai kaut kādu virsmu, bet kas ir energo ietilpīga ražošana, tur jau šobrīd uh, 70-80% ir materiāli, enerģija un ūdens, un tikai 20 vai 30% tie ir cilvēku resursi no izmaksu daļas. Un viena no svarīgākajām lietām, vienai no svarīgākajām lietām būtu jābūt uzlabot efektivitāti šajā 20-20-20%, un to mēs varam ar sensoru tehnoloģiju darīt, kas tiek inteliģents satīklot, un tur mums ir jāizmanto IST. Tās ir tās jomas, kur mēs varam ļoti ātri, ļoti daudz daudz sasniegt. Šī te otra diskusija būs noteikti šie te viedie tīkli, visi šie jautājumi, kas ir saistīti ar viedajiem tīkliem un uh, viedajiem skaitītājiem. Pirmā lieta, kas ir jāzina, ir ļoti eh, daudz dažādas eh, dis, de, definīcijas viedajiem skaitījumam. Un bieži vien tiek runāts par NL un Itāliju. Kas tad bija problēma saistībā ar NL? Itālijā uh, Eh, cilvēki, daudz cilvēku nemaksāja savus rēķinus, un ko NL darīja, viņi eh, kādu ļoti tādu eh, prastu, vienkāršu viedo um, skaitītāju ielika visās maisaimniecībās, lai cilvēki labprātāk maksātu. Tātad šie viedie skaitītāji nevar nemaz uh, Uh, palīdzēt interaktīvajā tīkla pārvaldībā, kas ir saistīts ar atjaunīgiem enerģijām, un šie viedie um, skaitītāji nevar nekādā ziņā palīdzēt energoefektivitātei. Kas mums ir vajadzīgs, kas ir tas svarīgākais, un tas mums ir vajadzīgs arī Eiropas līmenī, Pirms mēs apgrūtinām cilvēkus ar uh, viedajiem skaitītājiem viņu uh, mājās, mums ir uh, jāpilda virkne uh, mājas darbu. Mums vispirms ir jādefinē, kas viedam skaitītājiem ir jādara. Mums vismaz ir uh, jārada iespēja, lai šodien instalēts viedais skaitītājs, lai tas pēc pieciem vai sešiem gadiem uh, var tikt pārveidots uh, savietojumības mērķiem. Otra lieta, kas mums ir jāpasa, jāsaprot, um, ASV ir uh, stimuls patērētājiem lietot viedos skaitītājus. Kāpēc? Pirmkārt, uh, patēriņš maisaimniecībā ir daudz, daudz lielāks nekā Eiropas patērētājiem. Viņiem ir uh, šie te kondicionieri un visādas citas iekārtas, kas patērē daudz enerģijas. Un tātad viņi var daudz vairāk ietaupīt. Un tātad mums ir jāpadomā par to. Tad pirms mēs uh, domājam par ietaupījumiem, tātad šīs izmaksas, uh, lai um, mo, novērotu uh, miljoniem. Um, veļas mašīna, kad tās tiek ieslēgts, izslēgtas, ir daudz, daudz augstākas eh, nekā rūpniecības nozarē šīs izmaksas uh, novērtēt. Tātad 50 eh, tūkstoši mazo un vidējo uzņēmumu uh, Uh, novēro, kontroli ir lētāk organizējama nekā 500 miljonu uh, mājasēmniecību. Um, veļas mašīnu novērošana Eiropā. Tātad uh, mums ir arī jāsaprot, ar ko mēs sākam, un svarīgi ir tas, ka vajadzētu sākt ar lielākajiem patērētājiem, jo tur ir šis te potenciāls. Un Eiropā mums nav kaut kas, kas ir ASV. ASV ir diferenciētās cenas. Eiropā vispār nav nekāda stimula. Kamēr es uh, piemēram, starp sešiem un vakarē, astoņiem vakarā, kad ir lielākais patēriņš, ja es maksāju tādu pašu cenu šajā laikā kā naktī, tad taču nav nekādas jēgas, tātad varbūt ir jēgas, jā, bet man nav nekāds finansiāls stimuls uh, te, uh, tikai naktī patērēt enerģiju, tad tie būs daži atsevišķi dīvaini, kas to darīs. Uh, Un mums ir arī tātad jāskatās uh, uz uh, elektrības cēnu regulējumu, uh, jānosaka tātad atšķirīgas cenas sastrēguma stundām un naktas stundām. Tāpēc mums ir šeit ļoti detalizēti un niansēti jāpievēršas viedajiem skaitītājiem. Man drīzāk tagad šķiet, ka um, citi jautājumi ir svarīgāk nekā aprīkot katru maisaimniecību uh, Eiropā ar šādu te uh, luksus preci. Ganz kurzes Wort geben. Paldies, tagad mums ir vēl dažas minūtes laika komisijai. Varunē kundze, vai pareizi nosauc jūs? Hello, thank you, Chairman. Sveicināti un paldies priekšsādātāji. Komisija gribētu pateikties referentam. Sorry. Um, th thank you again. Um, at this stage... The... Reiz paldies komisija gribētu vienkārši pateikties referentam pār to, ka viņš ir uzņēmis šo iniciatīvu un komitejai. Un mēs piekrītam komentāriem, ko mēs esam uzklausījuši līdz šim. Paldies! Dann gebe ich der Frau Tuja nochmal das Wort. Tad es vēl dodu vārdu Tājas kundzei. Jā, arī es pavisam īsi. Paldies kolēģiem un paldies komisijai par jūsu teikto un ierosinājumiem, un tāpat arī par tiem ierosinājumiem, ko jūs noteikti vēl iesniegsiet. Mums būs ļoti interesanti viedokļu apmaiņa. Es te jautājumā, es domāju, ka mums vajadzētu sākumā paraudzīties uz to, cik tālu tas dažādas sektors ietekmē, piemēram, arī um, satiksmes sektoru. Tagad par uh, inteliģenti, eh, ja viedajiem skaitītājiem. Par tiem vairāk kārt tika runāts un par viedo uzskaitu arī. Itālijā, uh, Turms kungs, jūs arī uh, to pieminējāt. Uh, kā itālieti, es uh, situāciju ļoti labi pārzinu un jūsu teiktajam nepiekrītu. Jūs teicāt, ka Itāļi uh, nav maksājuši par elektroenerģiju un tādēļ uh, prasa viedos skaitītājs. Nē, nē, tā tas nav. Bet, nu, jāsaka, uh, ka pār šiem uh, viediem skaitītājiem runājot, uh, tiek uh, noteikts arī, kas ko patērē. Un daži piedāvātāji arī modernizācijas uh, gaitā. Uh, Eh, piedāvā uh, izdevīgus tarifus izdevīgā dienas laikā. Un es domāju, ka to noteikti var vēl pārbaudīt. Nu, ne tikai tā kā tādu spēli nelielu, bet gan arī, lai patērētāji informētu gan pat, privāto, gan arī lielu uzņēmumu. Priekšsētājs, paldies, tad šis punkts arī ir uh, noslēgts, līdz ar to pabeidzam šodien sēdi savlaicīgu un līdz ar to, nē, ekskundze vēl vēlas vien teikumu teikt. Saldai grupā lielu uzmanību pievērsta šim svarīgam dosjē, kā nodrošināt labāku energoefektivitāti un si regulāri skatot šo jautājumu un ēku un transporta sektoru eh, un citus eh, prioritārus sektors, mēs ceram uz labu sadarbību. Paldies ļoti labi. Nu, ļoti jauki, tad sēdi patiesi ir pabeigta un uh, laikā sāks koordinātoru sēdi un tādēļ uh, lūkšu kolēģis ātri atstāt zāli, jo mums ātri jāsāk sēdi, jo mūsu rīcībā ir tikai stunda un to vēlamies ļoti labprāt izmantot.